Hej och eh, välkomna tillbaka. Uh, I will speak in Swedish so if you by not any chance have the... Mums nav bijusi iespēja atpūsties, bet es labprāt runātu savā valodā, tāpēc varbūt uzlieciet austiņas, lai jūs mani saprastu. Es ceru, ka jums visiem bija ļoti jaukas pusdienas, jūs uh, ieturējāt maltīti, un tagad mums var iespēja ķerties klāt otrējai mūsu konferences sadaļai. Šajā pēcpusdienā mums ir uh, paredzēts uzklausīt uh, pietikainenes kundzi, Es tagad skatos apkārt, vai viņi vispār ir zālē. Mēs runāsim par sievietēm politikā un sievietēm politisku lēmumu pieņemšanā par kvalitāti un vienlīdzību. Otrajā šīs pēcpusdienas daļā mēs runāsim par dzimumu līdztiesību likumdošanā. Uzklausīsim komisāri Redingu. Vispirms došu vārdu pietikainens kundzei. Es zinu, ka Daži no jums jau ir iekļauti runātāju sarakstā. Ja vēl kāds vēlas uzstāties, lūdzu, dariet man to zināmu. Taču man ir liels prieks, ka varu jūs tagad iepazīstināt ar Pietikainenes kundzi. Viņa bija referente par ļoti svarīgu ziņojumu, kuru pieņēma Eiropas parlaments ar ļoti lielu vairākumu. Šajā ziņojumā ir runa par to, kā var kā varētu palielināt sieviešu skaitu politiskās asamblējās. Man ir liels prieks, ka jūs varējāt ierasties, un mēs ar lielu interesi uzklausīsim to, kas jums ir sakāms. Liels paldies, liels paldies par jūsu lepniem vārdiem. Es noteikti šos jūsu pateicības vārdus nodošu tālāk arī nacionālajiem parlamentiem, jo tieši sadarbībā ar nacionālajiem parlamentiem man uh, izdevās gūt ļoti daudz svarīgu materiālu un lielu informāciju. Sāksim ar ziņojuma nosaukumu. Sievietes politisko lēmumu pieņemšanā kvalitāte vienlīdzība. Tas nebūtu nenozīmē, ka sievietes būtu labākas lēmumu pieņēmājas nekā vīrieši, bet tas arī nenozīmē, ka viņas būtu sliktākas. Tāpat arī vīrieši nav sliktākie lēmumu pieņēmēji, nedz arī viņi ir labāki. Nevar saistīt kompetenci un zināšanas ar chromosomām vai dzimumlocekļiem. Tāpat arī nav nekādas uh, nekādu pierādījumu, ka sieviešu pieredze vai viņa zināšanas būtu mazāk vērtējamas, zemāk vērtējamas nekā vīriešu pieredze. Galu galā sievietes sastāda pusi no iedzīvotāju skaita, un tas nozīmē, ka viņām arī jābūt pārstāvētām lēmumu pieņemšanā. Mums ir vajadzīga sieviešu pieredze lēmumu pieņemšanā, visa tā dažādā pieredze, kāda ir dažādām sievietēm. Vienlīdzība savukārt eh, nozīmē to, ka sieviešu tiesības ir cilvēktiesības. Vēlreiz atkārtošu, sieviešu tiesības ir cilvēktiesības. Ļoti bieži vien mūsu diskusijās mēs runājam par to, vai sieviešu tiesībām ir vajadzīgas tādas pašas garantijas likumdošanā kā citām cilvēktiesībām. Un šķiet, ka ir visnotaļ skaidrs vismaz no cilvēktiesību aspekta, ka nedrīkst diskriminēt cilvēkus balstoties uz viņu ādas krāsu vai ticību. Tāpat arī nedrīkst viņus sist, tāpēc, ka viņu, uh, viņi dod priekšroku savādākajām, um, uh, savādākam dzimumam, nekā tas ir pierasts. Tāpat arī mums vajadzētu domāt par to, ka sieviešu tiesības ir jāpamato ar tādiem pašiem tiesību aktiem, kā attiecībā uz citu cilvēktiesībām. Ir jāatcerās, ka sievietes nav pietiekami labi pārstāvētas Eiropā. Nevēlos iedzināties statistikā, jums jau ir pieejami dažādi materiāli, un īsnībā redzam, ka atpaliekam visās jomās, gan pašvaldību, gan valsts, gan arī Eiropas līmenī. Jo augstāk mēs pakāpjamies, jo mazāk sieviešu mēs redzam. Paskatīsimies uz eh, komiteju vadītājiem, paskatīsimies uz valdībām un tā tālāk. Jo augstāk mēs kāpjam, jo mazāk sieviešu sastopam šajos amatos. Šeit nav runa tikai par skaitļiem, pat jau ar to pietiek, bet vajag atcerēties par varas segregāciju, par šo tik svarīgo jēdzienu. Ir jāatcerās, ka vīrieši bieži vien ir tādā situācijā, kur viņi var kontrolēt resursus. Finanšu ministri, uh, ministri, kas ir atbildīgi par rūpniecību, premjerministri un tā tālāk. Sievietes bieži vien kontrolē un ir atbildīgas par tādām eh, sfērām, kur viņu atbildības sfērā ir resursu tērēšana, proti par izglītību, par sociālo nodrošinājumu, par veselību vai par vidi. Līdz ar to parādās nevienlīdzīgi spēles noteikumi. Mums vajadzētu ķerties klāt eh, diviem vai pat trīs eh, problēmu jautājumiem. Pirmkārt, mums ir jādomā par to, cik daudz sieviešu ir politikā, un otrais ir jādomā par segregāciju, par to, eh, kādus amatus, kādus posteņus šīs sievietes ieņem. Un pēc tam mums ir jādomā par. Women shine their own light quite... dēla un mēnesis jautājumiem par to, kā sievietēs varētu pašas eh, parādīt eh, uz to, ko viņas ir spējīgas. Mums ir jādomā par eh, to, ka priekšsēdētājs bieži vien ir vīrietis, un pēc tam ir trīs vicepriekšsēdētāji, kas ir sievietes. Ir jāatcerās, ka sievietes bieži vien aizņem šos uh, um, sekundāros amatus. Viņas bieži vien ir vietnieces, priekšsēdētāja vai vadītāja vietnieces. Nav adekvāti skatīties tikai uz skaitļiem. Mums ir jādomā par um, no, jautājumu nodalīšanu. Mums ir jādomā, piemēram, par tādām skaidrām, vadošām pozīcijām. Uh, proti priekšsēdētāja amats, un tad par šiem otriem sekundārajiem amatiem, vicepriekšsēdētāja amatiem. Kas tad to visu ietekmē? Parunāšu mazliet par to, un pēc tam arī pastāstīšu par mūsu priekšlikumiem eh, turpmākajiem darbam. Mums ir pilnīgi noteikti eh, vajadzīgs tāds sistemātisks piegājiens. Ir vairāki punkti, kas ietekmē šo situāciju. Pirmkārtām tā ir attieksme, kā plašsaziņas līdzekļi ataino sievietes un vīriešus politikā. Tāpat arī ir jādomā par ekonomiskajām un sociālajām iespējām, lai sievietes varētu piedalīties sabiedriskajā dzīvē, balstoties uz vienlīdzīgiem pamatiem. Jādomā arī par finansējumu, jādomā par pārtīju struktūru, par likumdošanas struktūru un tā tālāk. Pirmā šī grupa, par ko mēs eh, runājām, ir eh, vīde, kas iedrošinātu sievietes. Mums ir jādomā par to, kā sabiedrības slāņi funkcionē, kā šis sieviešu amati politikā tiek veicināti un kā varētu nodrošināt, lai vīde sievietēm būtu iedrošinošāka. Atgādināšu, ka Vēl ar vien eh, sep, sieviešu algas sastāv tikai 70% no vīriešu atalgojuma. Ir jāatcerās, ka rūpniecībā bieži vien tādās nozarēs, ka, kur vairāk strādā sievietes, atalgojums ir daudz mazāks nekā um, vīriešu nozarēs. Vēl ar vienu sievietes saņem mazāk nekā vīrieši. Sievietes vēl ar vienu vairāk uzņemas rūpes par ģimenes dzīvi un par bērniem. Bieži vien sievietes ir tās, kas ilgāk mm, no savas dzīves pavada mājās, līdz ar to viņa karjera un atalgojums ievērojams sarūk šajos gados. Tas nozīmē, ka sievietes bieži vien nav vislabākajā situācijā, lai varētu piedalīties politiskās kampaņās un uzņemties politisku lomu tad mums ir jāpaskatās arī uz visu šo dzīves periodu. Mums ir jāatcerās par pensiju. Ja algā kopumā ir bijusi zemāka, ja progress un karjera darba dzīvē ir gājusi lēnāk, un ja jūs esat palikuši mājās um, ļoti ilgu laiku, tad pensija noteikti būs mazāka nekā uh, vīriešiem. Šie nevienlīdzīgie apstākļi ekonomiskajā ziņā ir viens no priekšnosacījumiem, kas arī ietekmē politiku. Otrs jautājums ir uh, sociālais nodrošinājums, labklājības sistēma. Vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas Savienība kļūtu par sieviešu labāko draugu. Ja mums nebūs vajadzīgo pakāpojumu, ja nebūs uh, bandārs, ja nebūs aprūpas vietu veciem cilvēkiem, tad atcerēsimies, ka tā būs tieši sievietes loma. Sievietē nāksies uzņemties rūpes par dārgiem tuviniekiem. Mēs redzam, ka ekonomiskā situācija visur Eiropas Savienībā pasliktinās, un tieši tāpēc uzskatu, ka ir ļoti svarīgi domāt par sociālo, sociālo dimensiju. To vajadzētu iekļaut Eiropas Savienības līgumos. Šis jautājums noteikti ir Eiropas Savienības uh, pārziņā. Eiropas Savienībai ir jāuzņemas atbildība par pamat ienākumiem gan vīrie, vīriešiem, gan sievietēm. Protams, viss pēc tam ir atkarīgs no dalībvalsts, viss ir atkarīgs arī no konkrētā dzīves cikla, no minimālā sociālā nodrošinājuma līmeņa, no minimālā pakāpojuma līmeņa. Īsti nezinu, kad mēs varēsim sagaidīt šādus pakāpojumu aprakstus vai līmeņu noteikšanu. Bet vajadzētu paredzēt šīs konstitucionālās tiesības, ka katram ir tiesības uz konkrētiem pakāpojumiem, uz pamat ienākumiem, ja ir tāda vajadzība. Ja runa par ieceltajiem amatiem un arī par privāto sektoru. Vajag mainīt uh, amatus, kur tiek saņemta alga. Esmu jau agrāk par to runājusi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu analizēt uh, ietekmi balstoties uz dzimumiem. Vajadzētu skatīties, lai darba vietas ļauj sievietēm veidot karjeru, un tāpat arī mums ir jādomā par garantētajiem pakāpojumiem. Tagad vēlēt posteņi. Šeit ir pavisam citi līmeņi. Protams, mums ir Eiropas līmenis, mums ir arī dalībvalstu parlamenti, mums ir pašvaldības. Mūsu diskusijās mēs sākām ar politiskajām partijām. Uh, tāpēc, ka mēs uzskatām, tas, ka tas ir tāds kā demokrātijas šūpulis, tāds kā kvorums, kur tiek veidota demokrātija. Mums vajadzētu nodrošināt, lai visi šajās politiskajās pārējās sāktu no vienādiem pamatiem. Mūsu priekšlikumos ir iekļauti tādi punkti, kā piemēram paredzēt obligātus principus partijās, proti mm, partiju reglamentos vajag paredzēt vienlīdzības uh, principu ievērošanu. Tad, kad tiek vēlēti kādi amati partijā, tad noteikti šeit vajadzētu paredzēt to, ka amatu var ieņemt gan vīrietis, gan sieviete, un ir jāparedz uh, zināms līdzsvars starp dzimumiem. Tas nozīmē, ka visās partijās vajadzētu iekļaut šādus principus, un tam vajadzētu kļūt par priekšnosacījumu partiju finansējumu saņemšanai, ja tāds ir paredzēts. Otrs jautājums konkrēti saistās ar vēlēšanām. Mums bija ļoti plašas diskusijas par kvotām un par priekšrocību piešķiršanu vēlēšanu sistēmā, bet eh, šī situācija ir ļoti sarešķīta, tāpēc, ka vēlēšanu sistēmas un balsošana ir atšķirīgas dalībvalstīs. Bet, nu, vismaz vajadzētu padomāt par tādu kā sarakstu sistēmu, tāpat arī varbūt eh, varētu paredzēt tādu sistēmu, kur um, sievietēm un vīriešiem eh, ir vienādi posteņi šajos um, vēlētās sarakstos Tāpat arī ir jādomā par vienlīdzīgu sadalījumu uh, reklāmās vīriešiem un sievietēm, tad, lai abi būtu dzimumu vienlīdzīgi pārstāvēti. Par to ir jādomā visos līmeņos, arī Eiropas līmenī. Saskaņā ar pētījumiem sievietes pelna mazāk, tāpēc tām ir grūtāk savākt finansējumu kampaņām un iegūt redzamību uh, sabiedri, sabiedrībā ir jāgarantē publicitāte mēdījos, ir jāgarantē vismaz daži resursi kampaņām. Tāpat arī ir jādomā par nu, priekšrocību piešķiršanu sievietēm. Outsource, uh, Tas nenozīmē, ka mums vajadzētu vērsties pret vīriešiem, bet mums vismaz vajadzētu mazliet izlabot šo līdzsvaru, lai nav tā, ka tieši vīrieši saņem visvairāk publicitātes, uh, viņas tiek vairāk, viņi tiek vairāk intervēti, un sievietes ir tādi kā piedēkļi. Līdz šim esam jau uzrakstījuši vēstules um, pārtijām, esam uzsākuši darbību Eiropas līmenī. Es personīgi ar savām somu kolēģiem nosūtīju vēstules Somijas uh, politiskajām partijām, pastāstīju par mūsu priekšlikumiem un uzdevu viņiem jautājumu, ko viņi darīs šīs lietas labā. Es domāju, ka mēs visi varētu rīkoties mūsu attiecīgajās dalību valstīs, mēs varētu pastāstīt par mūsu rekomendācijām un varētu jautāt politiskajām partijām, vai tās ir gatavas šīs rekomendācijas ieviest un kādi ir to ieteikumi. Nu, tad, eh, protams, ir jādomā par vēlēšanām. Tad, kad mēs domāsim par nākamajām vēlēšanām, vajadzētu domāt par sadarbību, par sadarbības uzlabošanu ar sieviešu uh, institūcijām. Mums vajadzētu sadarboties, vajadzētu veidot kopīgu platformu, apkopojot gan politiskas, gan ideoloģi ideoloģiskas institūcijas. Pirms vēlēšanām vajadzētu veicināt sieviešu izpratni par to, ka ir jāatbalsta sievietes kandidātes. Šāda veida kampaņas bieži vien ir izrādījušās ļoti veiksmīgas. Varbūt vajadzētu paskatīties uz paraugu praksi un vajadzētu veidot eh, tādus kā vēlēšana apgabalus, kas būtu mūsu platformas, kur darbotos sieviešu institūcijas, kas ļautu sadarboties ar dažādām politiskajām partijām, kas ļautu domāt par eh, dažādiem jautājumiem pirms eh, vēlēšanām, kas ļautu sniegt palīdzību sievietēm kandidātēm. Tādējādi mēs varētu paredzēt arī Eiropas finansējumu šāda veida kampaņām un materiāliem. Nākamgad eh, komisijā mēs runāsim par to, uh, kas notiek ar, eh, kas notiks ar šāda veida pasākumiem, un īstenībā komisijai vajadzētu finansēt vienlīdzības pasākumus un dzimumu līdztiesību. It īpaši runa par jaunajiem, par nākamajām Eiropas Savienības vēlēšanām. Šai kampaņai ir jānotiek nepārtraukti, un ir jādomā par šādiem jautājumiem Eiropas līmenī. Tāpat arī ir jāpadomā par zemākajiem līmeņiem, par to, kā institūcijas eh, sieviešu jautājumos varētu sadarboties un kā Eiropa varētu šai sadarbībai palīdzēt. Mums ir jādomā par to, ka saiknēm starp dažādām institūcijām ir jāatcerās, ka gan Eiropā, gan pasaulē ir veikti daudzi un dažādi pētījumi Tur tiek pētīta gan sieviešu loma parlamentos, gan arī tas, kādas kampaņas var veikt. Tiek pētīti arī mehānismi, kā veicināt to, lai sievietes gūtu lielāku redzamību. Diemžēl šie pētījumi nav plaši pazīstami. Ja runa par sociālajiem mēdījiem, tad uh, Bieži vien nepietiek ar to, ka mēs norādām uz problēmu jautājumiem. Cilvēkiem ir jāsadarbojas. Mums ir vajadzīgs portāls, mums ir vajadzīgs tāds kā iepazīšanās portāls, kas ļautu sazināties sieviešu organizācijām visā Eiropā. Tādējādi um, mēs varētu labāk identificēt problēmas un sākt strādāt pie šo problēmu risināšanas, pie dažādu darbību veikšanas. Tad, kad mēs mm, nonākam pie vēlētajiem postiņiem, tad mēs arī parasti sadaramies ar kvotu jautājumu. Mēs esam sprieduši par Eiropas parlamenta paveikto, par to, kas tiek darīts Eiropas parlamenta nodaļās un struktūra vienībās. Protams, tas attiecas ne tikai uz Eiropas parlamentu, bet arī uz dalībvalstu parlamentiem. Ja ir runa par ieceltajiem vai vēlētiem amatiem šādās sistēmās, tad noteikti ir jāparedz vienlīdzība. Tāpat arī ir jālikvidē segregācija. Piemēram, ja ir runa par ekonomisko lietu komitejām vai šajā gadījumā vienlīdzības jautājumos, tad 10 vai 15 gadu laikā vajadzētu nodrošināt, lai šajā komitejā ir gan vīriešu vadītāji, gan arī sievietes komitejas, sievietes vadītājs. Lai nebūtu tā, ka ekonomisko lietu komiteju vada uh, vīrietis un sieviešu lietu komiteju vada sieviete. Mums ir jādomā arī par rīkiem, uh, kas tiek izmantoti, piemēram, tad, kad tiek balsots par vicepriekšādātājiem. Arī šeit vajadzētu nodrošināt vienlīdzību. Eiropas parlaments īsnībā ir ļoti labs piemērs. Esmu par to ļoti lepna. Bet, ja runa par vicepriekšādātāju amatiem, tad, nu, īstenībā uh, Te vēl ir daudz, kas darāms. Angelīlī kundze noteikti varētu pie tā piestrādāt. Tagad pievērsīsimies eh, ieceltiem amatiem. Šeit parādās citas tendences. Ieceltajos amatos vai nu šeit ir runa par Eirojās, Eiropas ārējās darbības dienestu vai tā pārstāvībām. vai arī par citiem ieceltiem amatiem Eiropas iestādēs vai arī ministrijās, ir ļoti svarīgi, lai arī šeit tiktu nodrošināta vienlīdzība. Šāds līdzsvars ir ļoti būtisks lēmumu pieņemšanai un arī tam, eh, kādi priekšlikumi galu galā eh, redzēs dienas gaismu. Tāpat arī ir jādomā par pozitīvo darbību. Civildienestā un komisijā un arī mūsu parlamentos ir jādomā par sieviešu karjeras attīstību. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina mācības līderībā, ir jādomā par to, lai nekur nepaliktu tukšas vietas. lai nebūtu tā, ka sievietes nevar ieņemt amatus tikai tāpēc, ka tām nav vajadzīgo zināšanu. Tad vēl jārunā tālāk par citiem priekšlikumiem. To vidū ir, piemēram, tāds priekšlikums, ka katrai dalību valstī komisāra amatam jāpiedāvā divi kandidāti - viens vīrietis un viena sieviete. Savādāk mēs nespējam iedibināt nekādu paritāti komisijā, ja nav šādu te priekšlikumu, ja nav, netiek piedāvāts pietiekams vīriešu un sieviešu kandidātu skaits. Nav daudz tādu gadījumu, taču ir gadījumi, kāda Eiropas Savienības dažādās vadošās struktūrās ir pozīcijas, kur dalību valstis piesaka kandidātus. Proti šie kandidāti netiek meklēti esošo Eiropas darbinieku vidū. Šeit mums ir sekojuši rekomendācija. Ir svarīgi, lai, teiksim, desmit gadu laikā visās dalību valstīs būtu šī paritārā pieeja, kad katram amatam piedāvā gan vīrieti, gan sievieti. Runa ir par vadošiem amatiem. Ja tas tā netiks, darīts, tad saglabāsies milzīgās atšķirības starp šajos posteņos esošo vīriešu un sieviešu skaitu. Ir ļoti daudz citu priekšlikumu, mazāka līmeņa, mazākas dimensijas priekšlikumu, kurus esam ietvēruši ziņojumā, bet mums nav laika tos visus apspriest. Gribētu īsi pastāstīt par dažiem pasākumiem, ko esam paredzējuši tuvākajā laikā. Esam uzrakstījuši vēstuli parlamenta prezidentam, kurā mēs vēršam viņu uzmanību uz saviem priekšlikumiem. Esam uzrakstījuši vēstuli Van Rompēkungam. Vai jūs zinat, starp citu, ka vienlīdzības jautājumi nekad nav iekļauti padomas augstā līmeņa apspriežu darba Eh, kārtībā. Ir pienācis pēdējais laiks to izdarīt, iekļaut šos jautājumus apspriedēs. Esam saņēmuši atbildi no komisijas. Komisija sniedz oficiālo atbildi uz parlamenta ziņojumu. Esam runājuši savās politiskajās grupās un partijās par to, ka vajadzētu mainīt procedūras nākotnē un mainīt arī konstitūcijas, grozīt konstitūcijas, tā lai sievietes varētu startēt tikpat veiksmīgi iekšējās vēlēšanās parlamentā, piemēram, parlamentu struktūrās, kad mēs ieceļam dažādas amatpersonas. Vēl es gribētu ierosināt kādu kampaņu. Tā saucas sadarbība 50-50. Tā ir tāda iniciatīva, kas ir nākusi no Eiropas parlamenta. Tajā piedalās dažādu partiju pārstāvju un arī sieviešu lobbyjas Eiropas parlamentā. Šīs kampaņas pamatdoma ir tāda - šo te kustību iedibināt visu dalību valstu parlamentos. Tas būtu arī tāds saskarsmes punkts mūsu sadarbībai ar sieviešu organizācijām. Pateicoties šādam tīklam, varētu veidot neformālu informācijas apmaiņu un veidot dažādus pasākumus. Tad mēs darbotos daudz efektīvāk, ja tas būtu gan Eiropas, gan dalību valstu līmenis, kurā notiek pasākumi vienlaicīgi. Un tad mēs varētu arī uzzināt, kas notiek dažādajos parlamentos un valstīs. Nākamās Eiropas parlamenta vēlēšanas ir aktuāls jautājums. Priekšvēlēšana kampaņas gaitā mēs noteikti runātu par to, kā komisāru amatu kandidātiem būtu jāpiesaka šie te divi kandidāti no katras valsts vīrietis un sieviete un tam līdzīgi. Tātad šīm te vienlīdzības jautājumam būtu jākļūst par vienu no svarīgajiem jautājumiem nākamajā priekšvēlēšana kampaņā. Tā būtu lieliski iespēja. Mēs varētu iesaistīties dažādos pasākumos šajā kampaņā. Mēs varētu palīdzēt sievietēm kandidātēm, it īpaši tad, ja tās būtu tikko pārcēlušās uh, darbā Eiropas iestādēs. Lies paldies par pacietību! Paldies, ka jūs uzklausījāt šo man stāstījumu par dažādiem pasākumiem, ko esam paredzējuši, un uh, uzklausījāt manu ziņojumu izklāstu. Man likās, ka tas jums būtu noderīgi, ja, ja es jums pastāstītu par to, ko mēs šeit parlamentā daram un kāds ir šis mans ziņojums. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, pietikainens kundze. Brīnišķīgi, ka jūs izgājāt cauri šī ziņojuma saturam. Ziņojumu pieņēma Eiropas parlamenta plenāra sēde. Šajā ziņojumā ir ļoti daudz taustāmu pasākumu. Tie nav tukši vārdi vien, ko mēs varam lasīt šajā ziņojumā. Ziņojums ir ļoti konkrēts. Nu, es nezinu, vai jūs visi, visi lasāt Eiropas parlamentu pieņemtos ziņojumus. Uh, bet, ja jūs vēlētos izlasīt vienu ziņojumu no visiem, tad tas būtu šis pietikainens kundas ziņojums, jo tajā ir ļoti daudz noderīgu ideju. Esmu ļoti gandarīts par to, ka parlaments pieņēma un atbalstīja šo ziņojumu. Un tagad sāksim debatas. Vēlreiz paldies pietikainens kundzei. Es zinu, ka jūs vēlaties uzklausīt šīs debatas. Ir pieteikušies runāt pieci pārstāvi šajās debatēs. Es negribu būt pārāk skandināvisks laika ievērošanas ziņā, taču gribot, negribot, man jāatgādina jums, eh, ka jāizsakās ir pietiekami īsi un kodolīgi, lai mēs varētu iekļauties mums atvēlētajā laikā. Tamas kundze lūdzu no Igaunijas būs pirmā runātāja. Nii, nüüd on kuulda. Aitäh, vabandust ma tänan selle võimaluse eest. paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies par šo iespēju vēlreiz izteikties. Pietikainenes kundzes ziņojums ir ļoti interesants. Taču es gribētu nedaudz runāt par to, kas tika pieminēts pirmajā viedokļa apmaiņā pirms pusdienām. Toreiz polijas kolēģe uzdeva jautājumu par sievietēm plašsaziņas līdzekļos. Viņa teica, ka sievietes nesot pārāk labi pārstāvētas dažādās debatēs. Es agrāk strādāju par žurnālisti, un kā bijusi žurnālisti ļoti labi zinu, ka iespējams patreizējā krīze ir ļoti dziļa, taču tā paver arī iespējas. Viena no tām ir likt vairāk ieklausīties mūsu balsīs. Jo tādi jautājumi, kas saistīti ar sociālo nodrošinājumu, ar izglītību, tiks skārta aizvien biežāk. Manuprāt, mūsdienās ir ļoti daudz sieviešu, kurām ir daudz ko teikt par dažādiem sociāliem jautājumiem. Bet šīs pašas sievietes tik daudz nezina par tādām lietām kā valsts drošība vai kara dienests. Un to var ļoti labi saprast. Gribētu aicināt sievietes vairāk un biežāk runāt par to, ko viņas zina, kam viņas tic Kāda ir viņa uzskata? Es domāju, ka krīze piedāvā šādas iespējas tikt uzklausītam. Klausījos visos runātājos šeit un izskatīju, kāda ir situācija Igaunijas parlamentā. Man bija liels pārsteigums, ka no 19 deputātēm Igaunijas parlamentā deviņas strādā sociālo lietu komitejā, bet ārlietu komitejā, piemēram, nav nevienas sievietes deputātas. Un rezultātā mēs esam vienīgā Eiropas Savienības dalība valsts, kurai nav parakstīts robežlīgums ar Krieviju. Manuprāt, sievietes ir labākas sarunvedējas nekā vīrieši. Lies paldies, Tomas kundze. Tagad es došu vārdu Amana Tīdo kundzei no Grieķijas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies Pietikainens kundzei par prezentāciju. Tā tiešām bija lieliska. Mēs aizstāvam šīs te idejas dzimumu vienlīdzībai un paritātei. Mēs mēģinam pārvarēt šo te plaisu, kas atrodas starp vīriešiem un sievietēm, algas ziņā un amatieņemšanas ziņā. Mēs mēģinam to darīt, taču vēl nevaram uzskatīt, ka šīs problēmas ir atrisinātas. Dalībvalstu parlamentos joprojām pastāv liels problēmas. Šī rīta debatas parādīja, ka līdzīgas problēmas ir arī Eiropas parlamentā. Manuprāt, Galvenais, kas mums ir vajadzīgs, ir iesaistīt vairāk sieviešu darba tirgu, vairāk sieviešu politisko lēmumu pieņemšanā. Protams, mēs atzīstam to, ka profesionālās un privātās un ģimenes dzīves apvienošana ir sarežģīti. Bet tieši ar to ir jāsāk, ja mēs vēlamies pāriet uz citiem līmeņiem, piemēram, uz sieviešu iesaistu politikā. Kādēļ es to saku? Tādēļ, ka es nāku no tādas valsts, kurā ir iesakņojušās patriarchālās tradīcijas. Tas jau tika pieminēts. Es esmu precējusies, man ir trīs bērni. Tikko kā stāstīja savai igauņu kolēģei, ka mans vīrs nelika man izvēlēties starp ģimeni un darbu. Jau toreiz, kad precējāmies, es biju iesaistīta lauksaimniecības eh, mašīnu pasaulē un uzņēmumos, kas it kā tradicionāli tiek uzskatīti par vīriešu nišu. Pateicoties šim te, šai manai pozīcijai darba tirgu, es varēju arī iesaistīties politikā un mainīt pati savu likteni. Bet tas ir mans konkrētais piemērs. Šorīt es minēju skaitļus. Uh, kurā, piemēram, par darba tirgu un teicu, ka Grieķijas parlamentā šobrīd ir lielāks sieviešu īpatsvars. Tas nenozīmē, ka ministru kabinetā ir arī liels sieviešu īpatsvars. Ir tikai divas sievietes, kas uh, strādā Grieķijas valdībā un Grieķijas parlamentā ir 63 sievietes no 300 deputātiem. Anni Podimata, kas šeit bija no rīta, ir viena no septiņām mūsu delegācijas pārstāvēm. Pavisam šajā delegācijā ir 22 pārstāvji. Un tātad septiņas ir sievietes. Mēs uzskatām, ka sieviešu pārstāvniecība ir laba, bet varētu būt vēl labāka. Ja mēs runājam par politiskajām partijām, tad tur mums ir nepieciešami tādi cilvēki, kas ir gatavi aktīvi iesaistīties partiju darbā, jo tās ir demokrātijas motors. Caur politiskām partijām sievietes varētu nonākt pie politiski atbildīgiem amatiem. Nu, pāriešu pie ekonomiskās krīzes, kas, protams, ir kapitalistiskās sistēmas krīze un kas vissmagāk skar tieši sievietes. Jūs paši arī pieminējāt šīs lietas. Mēs te runājam par to, kā ekonomiskā krīze ietekmē sievietes. Pagājušo nedēļu Grieķijā notika kaut kas tāds, par ko es jums gribu pastāstīt. Mēs vien pārsteigti izlasot presē ziņas, ka tikšot atceltas kvotas Grieķijā. Kvotas valsts uzņēmumos Tie ir valsts uzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar privātu uzņēmumu likumu, kā mēs to saucam Beļģijā. Šis likums tika pieņemts 2000. gadā un tagad tas tiek atcelts. Manuprāt, tas ir solis atpakaļ. Es gribēju to pieminēt tādēļ, ka tas ir ļoti būtisks notikums ļoti nepatīkams notikums. Mēs gribētu, lai sievietes iesaistītos daudz vairāk vadošā darbā. Es zinu, ka arī citi runātāji grib izteikties, un es nevaru šeit runāt bezgalīgi ilgi. Tādēļ gribu pateikties jums visiem un vēl tikai izteikt cerības un optimismu, kas nāk no Grieķijas un kas ir adresēts citām Eiropas tautām, it īpaši Eiropas dienvidu valstīs. Mēs, Grieķi, šobrīd mēģinam nostāties uz kājām. Mūs visādi ir apsaukājuši gan presē, gan plašsaziņas līdzekļos, arī Eiropas valstīs. Es būtu varējis to pateikt tad, kad runājam par plašsaziņas līdzekļiem, bet tad man netika dots laiks, lai to visu pateiktu. Nobeigumā gribētu teikt vēl kaut ko pavisam citu, kas attiecas uz šu, šīs dienas sanāksmi un dalībniekiem, kas mūs uzklausa. Gribu uzrunāt arī tos cilvēkus, kas sēž kabīnēs un tulko to, ko mēs šeit sakām. Tulkiem es gribētu teikt sekojošo. Varbūt, ka mums ir nepieciešams kvotas arī šajā profesijā vīriešiem, jo nav šaubu, ka uh, tulku vidū vairāk ir sieviešu nekā vīriešu. Paldies! Eh, eh, Lielas paldies! Tagad gan kļūšu nedaudz skandināviskāks par laiku ieviet, ieviesīšu runāšanas laika limitu, tātad trīs minūtes cilvēkam, jums ir diezgan daudz cilvēki runātāju sarakstā, mums jādod pietikainienes kundzei iespēja atbildēt jūsu jautājumiem, tātad trīs minūtes katram runātājam. Pārstāv no Turcijas, lūdzu. Trīs minūtes. Seems to Yes. Jā. Es arī esmu locekle izglītības, kultūras un jaunatnes uh, uh, komitejā Turcijā. Tieši tādēļ es vēlējos jūs uh, informēt jūs par kādiem specifiskākiem aspektiem. Manā valstī nesenākākais konstitucionālais grozījums, kas notika 12. septembrī, 2010. gadā noteica tiesiskos pamatus sieviešu tiesībām, ieviešot pozitīvās diskriminācijas jēdzienu, kas attiecās uz neaizsargātām grupām kā sievietēm, bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti. Šiem cilvēki ir tieši saistīti ar izglītības līmeni. Tieši tādēļ, jo mazāk izglītoti šie cilvēki ir, jo vieglāk ievainojumi tiek kļūst. Un šīs Sievietes sastāv lielu daļu no šīm iedzīvotāju, uh, ja, neaizsargātajām grupām, un sievietes ir pelnījušas sasniegt pietiekamu izglītību, uh, jo lasīt nesaprasme tikai paplašina dzimumu nevienlīdzības problēmas. Uh, Turcijā vairākas izsasītās puses, gan institūcijas, gan plašsaziņas līdzekļi, un ir spējuši panākt uh, brīnišķīgu attīstību, lasīt prasmes. Jā. Paplašināšanas ar 98,6 zēniem un 98,2 meitenēm. Ir tiek risināts arī lasīt prasmes uh, problēmas sieviešu vidū. Bija šāda māte, meita skolā kompaņa un tika iespējams uh, palielināt lasīt prasmes ieviešu vidū, kuras ir vecākas par 50 gadiem. Tātad eh, mēs mēģinām panākt cīņu pret dzimumu nevienlīdzību dažādos izglītības materiālos, lai arī izslēgtu tādus um, seksismu elementus. Parlaments strādā pie tiesību aktiem, un es vēlējos informēt jūs par mūsu panākumiem dzimumu uh, līdztiesības jomā. 8. martā 2012. gadā mēs pieņēmām likumu, kas aizsargā ģimeni un novērš vardarbību pret sievietēm. Iepriekš eh, šis likums bija tikai, sastāvē tikai no četriem pantiem, bet tagad tas sastāv no 24 pantiem. Tas uh, aizstāv sievietes, kuras bieži vien cieš no vardarbības, tas aizstāv arī citus ģimenes locokļus. Mēs šo likumu izveidojām tā, lai tas nodrošinātu gan aizsardzību, gan arī prevenciju visos uh, valdības līmeņos. Vai es varētu runāt vēl vienu minūti, lūdzu? Labi, bet šī ir problēma, ja katrs vēlēsies vēl vienu minūti. Bet nu labi. Paldies, ka atļāvāt. M mēs esam ieviesuši uh, pabalstus uh, sievietēm, kuras uh, strādā un aprūpē bērnus. Un, un ir tad, ja sievietes uh, saņem pabalstus uh, uz nepārtrauktu pamata, un tad mēs sagad izmaksājam arī uh, pensijas atraitnēm vai arī radiniekiem vai arī uh, gadījumos, ka zaudās ģimenes lodzo, loceklis. Ir izveidots arī mikrokredītu projekts, lai atbalstītu sievietes, un esam obligāti noteikuši, ka organizētās industriālās zonās ir jā, jāizveido bērnu dārzi, ja tur strādā sievietes. Un tad Atbalstām arī sievietes, kuras strādā lauksaimniecības sektorā, lai tām ir sociālās garantijas. Tas attiecās uz uh, sievietēm, kuras ir sasniegušas 22 gadu vecums, tiek maksātas sociālās apdrošināšanas prēmijas, tās iemaksā darba devējs uh, uh, fondā, un tas uh, ļautu palielināt nodarbināto, sievi, nodarbināto sieviešu skaitu šajā jomā no 23 līdz 28 procentiem. Uh, Uh, Turcija ir veikusi daudz pasākumus, lai veicinātu sieviešu vienlīdzību, un šajā ziņā mēs esam viena no dinamiskākajām valstīm pasaulē. Uh, mēs esam kā arī Eiropas Savienības dalība valsts, potenciālā kandidāta valsts, es vēlētos atkārtot mūsu vēlmi uh, turpināt darbu pie dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību veicināšanas. Paldies! Paldies, es jums iedodu papildus divas minūtes, un tagad došu vārdu nākamajai, nākamajai runātāji. Tā būs Vans Kunze no Slovenijas. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Slovenijas parlamentā. 2011. gadā notika parlamenta vērēš, vēlēšanas. Viena trešdaļa no deputātēm ir sievietes. Uh, un 40% no dažādu komiteju vadītājām ir sievietes. Mēs esam raduši risinājumus daudzus, bet vēl joprojām pastāv arī vairākas problēmas. Piemēram, mums ir tikai viena ministra sieviete, tā ir ministra bez sava portfolio. Uh, tas atbilst šai segregācijai nošķirtībai, ko runājām iepriekš. Mēs zinām, kas būtu jādara, mēs arī saprotam, ka jā, pastāv arī noteikts atšķirības. Politiskajās situācijās mēs bieži vien redzam, ka uh, šis neapzinātais kļūst uh, redzams, ja ļausiet to tā uh, nosaukt. Šeit parādās šīs iedibinātās tendences, kas izriet no iedibinātajām sociālajām lomām. Uh, Sievietēm ir mazāka valsts politikā nekā vīriešiem, un tam ir vairāki iemesli. Piemēram, sievietes bieži vien uzdod tādus iekšējus jautājumus attiecībā uz lomām, kas mums ir jāpilda sabiedrībā. Mēs saskaramies ar stereotipiem. Nepārtraukti to redzam politiskajās diskusijās, vairākās debatēs. Jā, no un šeit runāju no savas personiskās pieredzes, bieži vien mēs uh, tiekam pakļauts dažādiem stereotipiem, kas izriet no mūsu dzimuma. Šajā gadījumā es runāju par uh, kaut kādām uzvedības tendencēm, kas it kā piedaras manam dzimumam. Vīrieši zina, ka tā nav taisnība, bet politiskajās situācijās šādi stereotipi bieži vien tiek izmantoti. Un vēl kāda lieta, trešā lieta, kas ir ļoti liela problēma Un es arī zinu, ka šajā telpā sēž sievietes no dažādām valstīm, dažādām sabiedrībām. Es apzinos, ka pastāv atšķirības starp šīm sabiedrībām, bet mūsu sabiedrībā mēs bieži vien uzklausām kritiku no sievietēm par sievietēm. Tātad sievietes bieži vien ir tās, kuras izsaka kritiku, un viņas nezina, ka no vienas puses viņas ir upuri, un no otras puses viņas ir tieši tie cilvēki, kuri veicina aizspriedumus. Es eh, uzskatu, ka ir iespējami risinājumi, manuprāt, jūs to minējat arī savā zinājum, ziņojumā, un šis risinājums būtu palīdzēt sievietēm uh, vairāk uh, sadarboties ne tikai vienas sabiedrības, bet arī globālā līmenī. Paldies! Paldies! Un tagad došu Mādas kundzei no Itālijas lūdzu. Jā, paldies, es mēģināšu pieturēties pie laika limita. Gribēju tikai teikt, ka šī sanāksme notiek laikā, kad mēs ejam cauri ekonomiskajai krīzē, runājam par Eiropas nākotni. Balstis apzinās, ka mums nepastāvēs vienota Eiropa bez Eiropas dienvidiem un bez cilvēkiem, kuri pašlaik cieši visvairāk un kuri saskarās ar vislielāko diskrimināciju pašlaik, proti sievietes un jaunieši. Runājot par Itāliju, es tikai gribēju teikt, ka ka 2008. gadā tika jā, ļoti liels sieviešu īpatsvars abās parlamenta uh, palātās. Mēs runājam par, 20, par vairāk nekā 20%. Tātad mēs nesākam no nulles punkta, bet, bet šī, šis tomēr ir viens no zemākajiem procentālajiem īpatsvariem Eiropā. Uh, Itālijas parlamenta apakšpalātā mums ir vienādu iespēju komiteju. Tas bija tā tika izveidota iepriekš ja sasaukuma laikā, un kopš tiem laikiem ir notikušas ievērojams pārmaiņas. Jā, mainīgo apstākļu ļaujiet man to minēt. Piemēram, septiņas parlamentārietis ir uh, piedzemdējušas uh, bērniņu šī parlamenta sasaukuma laikā. Uh, un ir uh, radušās vairākas problēmas, jo mums nebija nekādu uh, tiesisku normu, kas regulētu bērnu kopšanas atvaļinājumu šīm sievietēm. Mūsu konstitūcijā pastāv šāda problēma, un uh, ar to tad mēs saskaramies arī uh, valstī kopumā. Tas, protams, nav tikai uh, politisks fenomens. Fenomens, tas ir sociāls fenomens, tas, at, tas ietekmē uh, visus Itālijas parlamenta apakšpalātā mēs esam apsprieduši uh, šos noteikumus jau iepriekš, tie ir noteikumi par sievietēm uh, biržās kotāt uzņēmumu valdēs. Mums ir citi tiesība akti saistītās jomās un uzklausījušas viedokļus arī no ārpus, no tiem cilvēkiem, kuri piedalās izmaiņu procesos Eiropā un jo īpaši Itālijā. mēs uzskatām, ka vislabākais risinājums būtu vērsties pie uh, vietējām iestādēm, uh, un tas ir jāsaprot visiem mums Eiropā. Mums ir jāsāk no uh, pamat līmeņiem, no zemākajiem līmeņiem, jo citādāk mēs neko nesasniegsim. Kopš šī gada, šī gada jūlija vietējām iestādēm tiek samazināts finansējums, ja tās neizmanto nepiec attiecīgos noteikumus. Es zinu, ka man vairs nav daudz laika, tad ļaujiet nobeigt, atgādinot jums, ka visas problēmas, kas saistītas ar sieviešu tiesībām, tā izriet no problēmām a, politikā un problēmām administrācijā. Vairāki likumi, kas iziet cauri Itālijas parlamentam, ir gluži vienkārši atspoguļojums likumdošanas darbam, kas notiek šeit Briselē. Mums ir, piemēram, likums par politisko uh, partiju finansējumu, tas ir mūsu konstitūcijas 49. pantā. Un uh, tad tas saistīts ar korupciju kompetenci, bet varbūt tad mēs ko līdzīgi varētu ieviest mūsu apspriežamā jautājuma kontekstā. Paldies. Nākamā uh, Moris Skundze. Paldies. Stavičak. Es um, centīšos ievērot man atvēlēto uzstāšanās laiku. Esmu no Polijas senāta, strādāju ģimenes un sociālo lietu komitejā. Polijas parlaments, um, abas tā kameras ir uzsākušas ļoti svarīgus projektus. Mēs vēlamies veicināt uh, sieviešu lomu sabiedriskajā dzīvē. Un 2011. Uh, gadā mēs nācām klajā ar iniciatīvu grozīt vēlēšanu likumu, lai nodrošinātu vienlīdzību uh, kandidātu sarakstos. Tagad šīs likumprojekts jau ir stājies spēkā, tajā ir iekļauti trīs svarīgi nosacījumi saskaņā ar šauno likumu. Uh, šajos vēlētāju kandidātu sarakstos, uh, kas ir paredzēti pašvaldību un parlamenta vēlēšanām, sieviešu un uh, vīriešu īpatsvaram ir jābūt vismaz 35% abiem dzimumiem. Ja šī prasība netiks izpildīta, tad šis konkrētais kandidāts saraksts netiks reģistrēts. Un nākamais pēc 2011. gada vēlēšanām uh, sievietes pašlaik sastāda 24% no deputātu skaita. Uh, Iepriekšējā sasaukumā m, mm, Polijas parlamentā tie bija 20% sieviešu. Senātā tagad eh, mums ir 12% sieviešu, un pirmo reizi Polijas vēsturē mums ir eh, sieviete parlamenta priekšsēdētāja. Otrs eh, lēmums, ko pieņēma Polijas parlaments, saistās ar cīņu pret vārdarbību pret sievietēm. 2009. gadā Polijas parlaments aktualizēja šo likumu un saskaņā ar izmaiņām nacionālajā programmā mm, tika ieviest īpaša sadaļa, lai cīnītos pret vārdarbību pret sievietēm. Ir paredzēti vairāki instrumenti, kā efektīvi cīnīties pret vārdarbību ģimenes lokā. Polijas valdība 2009. gadā pieņēma lēmumu parakstīt Eiropas padomes konvenciju par vārdarbības novēršanu ģimenē. Mēs zinām, ka 12 Eiropas Savienības dalībvalstis ir parakstījušas šo konvenciju, un Polija drīz pievienosies šīm valstīm. Mēs eh, vienkārši gaidām, lai šie grozījumi tikti, tiktu akceptēti, jo pašlaik valdošā pārtīja Polijā ir iesniegusi vairākus grozījumus, un tieslietu ministre, tad šeit ir runa par uh, izvarošanām un par uh, apsūdzības celšanu izvarošanu gadījumos. Tieslietu ministrē vajadzēja vienkārši dot savu piekrišanu, lai šo procedūru varētu uzsākt. Diemžēl uh, šie pasākumi ir saistīti ar 1932. gadā pieņemtiem likumiem. Tas nozīmē, ka um, procedūru nevar uzsākt, ja upuris nepiekrīt. Mēs eh, vēlamies to izmainīt tā, lai mēs varētu vienmēr vērsties pret noziegumu izdarītājiem. Tāpat mēs arī pieņēmām likumu par bērnu dārziem, bērniem, kas ir vecāki par trīs gadiem. Tā kā bērnu dārzos trūkst vietu un nav iespēju šāds bērnu dārzs paplašināt, tad šie bērnu dārzi netiks uzskatīti par mm, veselības aprūpas iestādēm, bet gan par izglītības iestādēm. Saskaņā ar jauno likumu būs uh, vairāku veidu bērnu dārzi. Tiks sniegti arī pakāpojumi, tiks iekļauts arī auklis šajā klasifikācijā. Un valsts veselības aprūpes iestādes nodrošinās finansējumu. Auklēm tiks nodrošināta veselības apdrošināšana un arī cita veida sociālais nodrošinājums, ja eh, cilvēki izvēlās strādāt šādā profesijā. Tāpat arī tiks veidoti daudzi citi instrumenti. Vēlētos vēl piebilst, ka katru gadu Polijā tiek organizēts sieviešu kongress. Tas kļūst arvien populārāks arī politiķu vidū. Uh, un to pat apmeklē mūsu prezidents un arī premjerministrs. Šajā kongresā mēs spriežam par sieviešu problēmām. Šogad šis kongress bija arī starptautisks. Liels paldies, mums vairs nav daudz atlicis laika. Tagad Albērī kundzei vārds. Paldies. Zviedrijā mums ir gandrīz jau nodrošināta dzimuma līdztiesība parlamentā un valdībā. Viens no iemesliem ir tāds, ka mums ir ļoti laba bērnu aprūpas sistēma, tāpat arī ir paredzēts vecāku atvaļinājums un ir nodrošināta aprūpa arī veciem cilvēkiem. Līdz ar to sievietēm nav jāpavada daudz laika mājās un viņas var iesaistīties politiskos procesos. Ir vairākas politiskas partijas, kas savus kandidātu sarakstus veido tā, lai eh, tajos 50% būtu pārstāvētas sievietes. Līdz ar to arī citas partijas ir spiestas pielāgoties. Mēs cenšamies nodrošināt darbu parlamentā tā, lai sievietes varētu vairāk piedalīties lai būtu iespējams apvienot politisko darbu un uh, vecāku pienākumus. Mums ir nedēļas, kad eh, nav plenārsēdes, mums ir arī noteikti sanāksmi laiki. Tāpat arī mums ir grupa, kurās, eh, kurā piedalās sievietes no visām politiskajām grupām. Šajā grupā mēs spriežam par to, ko varētu uzlabot eh, Zviedrijas parlamentā. Tāpat arī tiek organizēti semināri un mācības, lai mēs paši varētu labāk zināt, kā strādāt, kā uzlabot dzimumu līdztiesību. Zviedrijas parlamenta deputātiem ir iespēja arī izmantot uh, bērnu aprūpes iestādes strādājot parlamentā. Tāpat arī var ņemt vecāku atvaļinājumus. Tas nozīmē, ka uz to laiku, kamēr jūs esat vecāku atvaļinājumā, jūs kāds aizstāja. Tas īsnībā ir nākamais cilvēks um, kandidātu sarakstā jūs partijai. Vēl Sviedrijā mums nav vienas vienotas dzimuma līdztiesības komitejas. Īstenībā dzimuma līdztiesība ir nodarbinātības komitejas kompetencē. Šie jautājumi tiek risināti ne tikai šajā komitejā, bet tie tiek iekļauti arī citu komiteju darbā. Nu, ideja ir tāda, ka visi politikas jautājumi ir jāskata arī e, no dzimuma līdziesības aspekta. Mēs cenšamies parādīt to, ka gan sievietes, gan vīrieši ir vecāki, un līdz ar to vecāku pienākumi ir jādala. Tas ir jādara daudz vairāk, daudz plašākā veidā. Visām sievietēm ir jādod iespēja strādāt un nopelnīt iztiku. Tāpat arī sievietēm ir tiesības uz karjeras veidošanu. Paldies. Tagad pēdējais runātājs pirms pietikainas kundzes eh, galavārda ir Laurikas kundze no Vācijas. Lūdzu. Paldies. Es zinu, ka man ir jāizsakās īsi. Tieši tāpēc es runāšu tikai par diviem punktiem. Pirmām kārtām eh, konstitūcijā mums ir ierakstīts, ka Eh, līdztiesības veicināšana ir politisks mērķis. Nu, tas nozīmē, ka šis uzdevums mums tiek uzdots jau ar konstitūciju. Nu, šķiet, ka paši deputāti iespējams par to pārāk nerūpējas. Ja es tagad varētu izdarīt salīdzinājumu ar iepriekšējo runātāju teikto, tad es uzskatu, ka mums vajadzētu um, biežāk padomāt par uh, to, ko mēs Bundestagā darām par dzimumu līdztiesības veicināšanu. Mums ir jānodrošina, lai mūsu likumdošanas darbs būtu pēc iespējas cauredzamāks. Pavisam nesen mēs saņēmām ziņojumu par institūciju pārstāvību. Tad šeit nav runa par tādām institūcijām, kas būtu plaši zināmas sabiedrībai. Uh, Šeit ir eh, jāatcerās, ka bieži vien deputāti nevēlas piedalīties šādās institūcijās. Piemēram, gribētu pieminēt eh, fondu, kas eh, strādāja pie bērna un mātes jautājumu risināšanas. Tur nebija pārstāvēta neviena sieviete. Nu, es domāju, ka šādā situācijā noteikti ir vajadzīgi uzlabojumi. Nu, tas ir tikai tāds Tā ir tikai tāda kā jautājums daļa. Protams, ka tas viss šo situāciju sāsina. Jā, protams, mums būtu jāpadomā par tādām uh, lietām, kas bieži vien netiek skatīti kā centrālie. Vajadzētu nodrošināt, lai sievietes uh, politikā tiktu uzsvertas nopietni, tieši tā kā tas ir paredzēts konstitūcijā. Paldies visiem! Tagad došu atkal vārdu pietikainens kundzei. Viņa atbildēs uz dzirdētajiem komentāriem un noslēgs debats par šo jautājumu. Paldies! Paldies kolēģiem par vērtīgajiem komentāriem. Piekrītu tam, ko jūs teicāt par to, ka šobrīd ekonomiskās krīzes apstākļos tiek spērt vairāk soļi atpakaļ. Šķiet, ka debatas par vienlīdzības jautājumiem ir apgrūtinātas vismaz atsevišķās aprandās. Otrakārt, marginalizācija un uh, atstumšana bieži vien skar tieši sievietes, īpaši tajās valstīs, kas šobrīd cīnās ar ļoti smagu ekonomisko situāciju. To mēs paturam prātā, protams. Treškārt tika pieminēti plašsaziņas līdzekļi. Mums visiem vajadzētu kaut ko mēģināt darīt šajā jomā. Ceturtkārt, sankcijas atsevišķās dalību valstīs tām ir ļoti laba iedarbība. Mēs domājam, ka dažas dalību valsts varētu pārņemt šo praksi. Šobrīd jau es dzirdu ļoti daudz ko par paraudu praksi, Es ceru, ka mēs varēsim biežāk tikties, lai apmainītos ar informāciju par to, kāda tieši ir šī parauga praksa. Lielas paldies vēlreiz jums visiem! Jūs varētu ar kolēģiem mājās debatēt par to, vai jūs interesētu neformāla, bet pastāvīgas saiknes izveidošana ar Eiropas parlamenta līdztiesības komiteju. Skatos, ka man piedāvātais laiks ir beidzies, bet priekšsēdētājs ir ļoti laipns, un viņš man solīja arī pāris papildus minūtes vēl. Nu, un šajās minūtēs es gribētu eh, jums piedāvāt sekojošo. Nākotnē vajadzētu domāt par to, kā mēs varam labāk sadarboties. Mums ir gan šie kosak komitejas eh, formāti, gan arī šādas sēdes, kas ir ļoti labi, bet ar to nepietiek. Nevienmēr mēs varam braukt uz visām dalību valstīm, nevienmēr jūs varat atbraukt šeit uz Briseli. Un tāpēc būtu labi, ja jūs varētu rast veidus, kā sadarboties biežāk un regulārāk dalību valstu līmenī un Eiropas līmenī. Šis te priekšlikums kampaņa 50 pret 50 ir varbūt viens veids, kā mēs varam virzīties uz šo mērķi. Varbūt jūs varētu man pastāstīt nākotnē, kā jūs izturaties pret šādu priekšlikumu, kāda ir jūsu nostājas. Un ja nu es vēl drīkstu parunāt pavisam īsi, tad es gribētu īsi pieminēt plašsaziņas līdzekļus. Jo plašsaziņas līdzekļu jautājums ir cieši saistīts ar kāpšanos atpakaļ, un otrkārt plašsaziņas līdzekļi grūti pārvaldām no normatīvo aktu viedokļa, un arī mēs nevaram izdomāt nekādus pasākumus, kas palīdzētu iedarboties uz tiem. mēs kopā ar kolēģiem varētu mēģināt kaut kādā veidā risināt šos jautājumus par nevienlīdzīgo dzimumu pārstāvētību mēdījos. Debats par kvotām cerams turpināsies tad, kad ieradīsies komisāra Redinga, kurai jābūt šeit kuru katru brīdi. Mani vienmēr sāpina šis jautājums tad, ja sieviete saka, ka kvotas nesot laba ideja, jo mums ir jāievēl kompetentas sievietes un nevis kvotu sievietes. Tad, kad šī sieviete saka, ka kompetence ir vienīgais, kas ir jāvērtē, ievēlot sievietes, es neesmu dzirdējis nekad nevienu, kurš aizstāv kvotas, pieminot to, ka mums vajag ievēlēt nekompetentas sievietes. Es esmu pati sieviete un atrodos vadošā amatā. Tas, ja es teiktu, ka es gribu, lai man ievēl pēc eh, manām spējām un panākumiem, un nevis tādēļ, ka tā ir kvota, tas jau zem, zemtekstā eh, it kā jums pasaka, ka es pieņemu, ka sieviete ir nekompetenta. It kā es teiktu kolēģiem, paskatieties, es esmu šeit, tādēļ, ka es esmu šeit tik kompetenta, uh, Un jūs, kas aizstāvat kvotas, jūs to darat tādēļ, ka jūs neesat kompetenti, jums vajadzīgs šīs kvotas. Ja, ja jūs būtu pietiekami zinoši, tad jau jūs ar sēdētu te līdzās man augstos amatos un nečīkstātu par kvotām. Tās, kas ir pret kvotām, pret kvotām, protams, to tā nesaskata. Taču it kā tāda šī ziņa, tāds šis signāls sasniedz klausītāja ausis it kā mēs nepamanītu, nepamanītu to, ka paši saņemam, ka paši uztveram, kā paši par sevi saprotam to, ka sievietes ir zemākos amatos. Patiesībā tas ir vienkārši netaisnīgi un nu, nepareizi. Nepamatoti. kā mēs runājam par šīm lietām, kā piesakām šīs problēmas, kā runājam par savām sievietēm, kolēģiem. Tas viss ir eh, svarīgi. Un tad vēl ir kādas mazākas lietas, ko var darīt ikdienā un ko es daru. ja var atsaukties uz kādu sievieti, citēt sievieti, slavēt sievieti kolēģi tad tas ne, jums neko nemaksā, bet tas vienmēr nāk par labu. Tas izceļ šo otru sievieti. Sieviete, kas ir kaut ko gudru pateikusi, kaut ko vērtīgu piedāvājusi, kaut ko svarīgu izdarījusi. Strādājot, ja vien es varu izcelt kādu labu sievieti un savienot viņu ar kādu citu gudru sievieti vai vīrieti vai ar kādu citu tīklu, uh, tas man neko daudz nemaksā un neprasa arī daudz laika. Taču tas dod kaut ko ļoti brīnišķīgu. Tas palīdz vismaz vienai sievietei viņas cīņā. Viņas cīņā sasniegt politiskos mērķus, iegūt labāku posteni un varēt darboties. Es uzskatu, ka slavējot sievietes, strādājot kopā ar viņām, mēs konkrēti bruģējām, bruģējām viņu ceļu uz panākumiem, un es domāju, ka līdz ar to mēs arī padarām šo pasauli par nedaudz labāku pasauli. Domāju, ka mums jābūt par piemēru jaunām meitenēm un jārāda, ka tas ir labi būt sievietei sievietei, premjerministrei, prezidentei, politiķei nav jākaunas par to. Tas ir normāli, tas ir ļoti labi. Mazas meitenes varbūt grib būt par princesēm, bet būtu labi, ja dažas meitenes sapņot arī par to, ka izaugs lielas un kļūs par parlamentu deputātēm. Paldies! Taks, taks so Lies paldies, Petikainens kundze! Vienmēr ir patīkami jūs uzklausīt. Manuprāt, šeit mēs dzirdējam ļoti daudz interesantas idejas. Eh, valstu pārstāvi šeit tēloja situāciju savās valstīs. Es no savas puses arī gribētu izteikt divus komentārus. Reizēm mēs šeit dzirdam, sakām, ka sievietēm ir nepieciešama lielāka ietekme uz politisko varu. Un tad ir arī cilvēki, kas var uzdot jautājumu, vai tas nozīmē, ka vīriešiem būtu jāpaiet malā? Patiesībā jā, reizēm vīriešiem būtu jāprotas paiet malā, jo tas ir vienīgais veids, kā piešķirt sievietēm lielākas pilnvaras. Jo tad, kad vīriešiem ir virsroka gan lēmumu pieņemšanā, gan varas iestādēs, tad sievietes nevarēs ieņemt šīs te vietas, ja viņi jau tur būs priekšā. Pietikainens kundze un Anģelīlī kundze šodien teica to, ko es teicu arī vakar. Varbūt kvotas pašas par sevi nav nekāds brīnum līdzeklis, taču tas ir veids, kā nonākt pie mērķa, kā panākt cilvēktiesību ievērošanu un novērst diskrimināciju. Es pats neesmu liels kvotu fans un piekritējs taču kaut kādā veidā esošā sistēma ir jāmaina. Jo šobrīd mēs varētu teikt, ka spēkā ir vīriešu kvotu sistēma. Un notiek tā, ka viena vīrieša bīda citus, viena vīrieša izvēla citus vīriešus, ieceļ amatos citus vīriešus. Un tā ir šī neredzamā neformālā kvotu sistēma, kas darbojas nerakstītās kvotas, nerakstītie likumi. Pietikainens kundze pareizi teica. Mums nevajadzētu uzskatīt, ka sievietes pēc definīcijas ir dumjas un nav pietiekami daudz kandidātu kaut kādiem amatiem no sieviešu vidas. Patiesība ir tāda, ka ir ļoti spēcīgi šie te vīriešu tīklojumi, vīriešu asociācijas, un viņi ir saņēmuši savās rokās ietekmi pār šiem amatiem. Mums ir jāmēģina kaut kādā veidā graut šī neformālā vīriešu kvotu sistēma. Gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šodienas debatēs. Pāriesim pie nākamās sēdes sadaļas. kurā es mēģināšu kaut kādīgi novilcināt laiku. Bet man tas nav vajadzīgs, jo es redzu, ka komisāra Redinga jau ir iedrudusies zālē. Så jag har eh, den stora äran att jag då får. Man ir ārkārtīgi liels gods šeit sveikt komisāru Vivienu Redingu. Man ir liels prieks, ka jūs izbrīvējāt laiku, lai ierastos pie mums un uzrunātu šo debašu dalībniekus. Mums ir liels prieks jūs šeit redzēt, un mēs ar lielu interesi jūs uzklausīsim. Bet pirms es dodu vārdu jums, es gribētu pavisam īsi dot vārdu Anģelīlī kundzei. Un pēc tam gan būs Redingas kundze, kārt Anģelīlī kundze. Grazie, prezidente, saro brevi. Paldies! Es tiešām izteikšos ļoti īsi. Mums ir jau notikušas divas saspringtas debašu dienas. Es gribu tiešām sirsnīgi pateikties komisārai Redingai par to, ka viņa atrada laiku un ieradās pie mums šodien šīs dienas pasākumā. Dargā Viviena, es šeit eh, nestāstīšu visu par patreizējo situāciju, jo tu to pārzini labāk nekā mēs, taču gribētu tev pastāstīt divas lietas. Šodien mums notika ļoti intensīvas debatas, un tās skaidri parāda, ka mums visiem ir viens mērķis. Iestādēm ir jārāda piemērs citām struktūram. Mēs nevaram aicināt dalībvalsts darīt kaut ko vienu un paši savā struktūrās darīt kaut ko citu. šeit pie mums pastie, pastāv patiesa nelī, nevienlīdzība, jo nav vienādi pārstāvēti abi dzimumi. Var minēt vienu piemēru - Eiropas centrālā banka. Mēs varētu teikt, ka Eiropas parlamenta vēsturē no 29 parlamenta prezidentiem tikai divas prezidentas bija sievietes. Komisijas vēsturē nav zināma neviena uh, komisijas prezidenta sieviete. Un tā varētu minēt vēl daudzus piemērus. Iestādēm ir jāmaina šī nostāja. Otrkārt, mēs esam gatavi jūs atbalstīt cīņā par kvotām. Priekšsēdētājs Gustafson kungs vēl pirms neilga brīža teica, ka mūsu mērķis ir mainīt sistēmu. Ja to var palīdzēt izdarīt kvotas, tad ņemsim tālāk kvotas. Pietikainens kundze teica, ka viņu ārkārtīgi pārsteidz tas, ja viņa dzird, ka kāds sakot, ka kvotas nozīmē, ka netiek cil novērtētas cilvēku spējas un sasniegumi. Nē, mēs nevēlamies iedibināt kvotas, lai iecelt nekompetentus vadītājus. Šorīt tika minēti daudz dažādi piemēri. 60% universitāšu beidzēju ir sievietes. Tā tad nevar apšaubīt viņu kompetenci. Tas arī bija tas īsais ievads, ko es gribēju teikt. Gribu sirsnīgi pateikties uh, eh, Vivien tev par visām tām cīņām, ko tu esi izcīnījusi komisijas vārdā, īpaši sieviešu tiesība aizsardzības lauciņā un lai aizstāvētu Eiropas pilsoņtiesības. Paldies! Vivien Redinga dod vārdu. Vārds Vivienai Redingai. Liels paldies! Labdien visiem! Es zinu, ka jūs jau esat intensīvi strādājuši uh, šo iepriekšējo dienu laikā. Mēs tiešām rēķinamies ar jūsu atbalstu valstu parlamentos, jo dzimumu līdztiesība un līdztiesība kopumā mūsu sabiedrībās tas nav tikai tāds darbs, kas jādara Eiropas līmenī. Šis ir uzdevums, kas jāpaveic arī nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī viceprezidentē Anģelīlī ir pilnīga taisnība. Mums ir jārāda piemērs. Es vēl joprojām atceros, kad uh, prezidents Barozu veidoja savu komisiju. Viņam vajadzēja um, runāt ar nacionālajām valdībām, lai tiktu piedāvāti vismaz uh, kandidāti gan, vīriets, gan, gan vīrieši, gan sievietes. Un, un pat ja ne visas valdības to darīja, tad uh, Barozu kungs panāca to, ka komisijā 33% pārstāv ir sievietes. Tas nav perfekts risinājums, bet tas arī nav slikti. Un tajā pašā laikā mums ir jānod, jānodrošina tas, ka mēs izpildam savu mājas darbu administrācijā, Eiropas komisijas augstākajā administrācijā. Tikai 27% darbinieku ir sievietes. Un tā kā mēs jau esam pārsnieguši savu sākotnējo mērķi, savus mērķus mēs pacelsim. Vēlējos tikai informēt, ka manā administrācijā 80% sieviešu darbinieku augstākajā vadības līmenī un 60% vidējā vadības līmenī. Tas man, man pēc secinājuma, ka man ir vajadzīgas kvotas, bet kvotas vīriešiem. Tas gan nav mūsu šodienas galvenais temats, tādēļ ļaujiet pāriet tieši pie apspriežamā jautājuma, jo ir jāatzīst, ka mūsu sabiedrībā pastāv reāla problēma. Neuzskatiet, ka mans ģenerāldirektorāts ir, uh, kas parasti tas ir izņēmums, un mēs visi to ļoti labi zinām no mūsu pieredzes dalību valstīs un uh, no mūsu pieredzes Eiropas Savienības līmenī. Tas fakts, ka Eiropas Savienība strādā pie tiesiska instrumenta, lai izveidotu, nodibinātu līdzsvarotu vīriešu un sieviešu pārstāvniecību. Uzņēmuma valdēs nav nekas jauns. Eiropas Savienības kompetence pieņemt lēmumus dzimumu līdztiesībā ir tikpat veca kā pati Eiropas Savienība. Tas jau tika norakst, noteikts pirmajos trīs līgumas. 57. gadā Romas līgumā tā jau bija iekļauta norma, kas aizliedza diskrimināciju balstoties uz dzimumu. Un tas ir ļoti interesants fakts tiem cilvēkiem, kuri vēlas zināt, no kurienes viss šis ir cēlies. 57. gadā tika izstrādāts Romas līgums, Eh, šis priekšlikums eh, tika izteikts balstoties uz tīri ekonomiskiem apsvērumiem. Tolaik tā bija Francija, kura vēlējās novērst konkurences kropļojumu starp uzņēmumiem, kas nodibināti dažādās dalību valstīs. Un tā kā Francija jau bija pieņēmusi normas par vienlīdzīgu samaksu vīriešiem un sievietēm, un tas bija noticis jau agrāk nekā, daudz agrāk nekā citās dalību valstīs. Francija uztraucās, ka lētais sieviešu darba spēks uh, kropļos konkurenci, īpaši uh, Vācijas darba spēks, un tas tad nostādītu Francijas ekonomiku nelabvēlīgā pozīcijā. Atskatoties vēsturē, jūs varat uh, atrast tādus ļoti interesantus pavērsienus. Un varbūt atcerēsieties, ka 1979. gadā uh, kopiena tiesa pieņēma lēmumu par tolaik 119. pantu līgumā, ka mērķis ir ne tikai ekonomiskas dabas, bet tam ir arī sociāli aspekti. Tātad no ekonomiskajiem pirmsākumiem bija jāgaida līdz 1986. gadam, kad uh, tiesa šim ekonomiskajam mērķim pievienoja arī sociālo mērķi. Tādējādi tiesa piedalījās sociālajā progresā un tā ja, veicināja sociālā progresa attīstību. Un arī mūsdienās dzimuma līdztiesības ekonomiskie un sociālie aspekti ir viens un tās pašas medaļas divas puses. Uh, varbūt jūs atcerēsieties uh, tiesas ļoti svarīgo lēmumu 1971. gada maijā. Tas bija patiesais aizsākums tam, ko mēs darījām tālākajās desmitgadēs. Tas bija pirmais spriedums uh, ga no Gabrielas de Frenes pret viņas uh, darba devēju Sabēnu. Viņa bija stjorte un viņās iesniedza prasību par nevienlīdzīgu samaksu. Un tad tiesa noteica, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem līgums nosaka, ka vienlīdzīgas samaksas principi ir tieši piemērojami un kad uh, par šādām lietām var arī uh, sūdzēties balstu tiesās. Tas bija aizsākums uh, mūsdienu izpratnē par dzimumu līdztiesību. Un atcerēsieties, ka 70. gados tika pieņemti tiesību akti par dzimumu līdztiesību, darba tirgu, vienlīdzīgu samaksu, paaugstinājumiem apmācību. Nākamie soļi bija direktīvas par sociālo drošību un pašnodarbinātajiem cilvēkiem. Varbūt atcerēsieties arī noteikumus par bērnu kopšanas atvaļinājumiem un tā tālāk. Vēlējos tikai pateikt, ka šis stāsts nav nekas jauns. Mēs turpinām darbu, ko ir veikušas jau vairākas paaudzes, gan vīrieši, gan sievietes Eiropas Savienības politikā. Tad, jo Eiropas kopienu tiesā un visi šie simtiem lēmumi par dzimumu līdztiesību ir uh, tas ir precedenta tiesības, kas ir ārkārtīgi būtiskas. Tagad mēs uh, sagatavojam nākamo soli šajā ilgadīgajā tradīcijā. Mans mērķis ir sagatavot tiesisku instrumentu dzimumu līdzsvaram uzņēmumu valdi, valdēs, lai nodrošinātu to, ka vienlīdzīgas attieksmes princips uh, ir saskatāms arī dzimumu līdztiesībai praksē, un dzimumu līdztiesībai būtu jāparādās visos līmeņos. Šī pieeja ir balstīta uz uh, pozitīvo, uh, pozitīvo rīcību. Jūs arī zināt, ka dalība valstīs parlamentos ir pozitīvās uh, rīcības princips jau vairāku desmitgažu gadumā, garumā. Tas uh, izriet no 157. panta līgumā, un tas ir kas jauns. 23. pantā, tas noteikts arī 23. pantā Eiropas pamatiesību hartā. Un tātad mums pastāv pamatiesību harta, kas ir piemērojuma, ja pastāv Eiropas Savienības uh, tiesību akts. Un, un vēl svarīgāk mums ir uh, šis uh, precedenta tiesības no Eiropas kopienu tiesas, kas uh, ļauj, ļautu risināt pastāvošo nelīdzsvarotību uh, starp sievietēm un vīriešiem noteiktās sektorā. Un saskaņā Eiropas Savienības tiesības aktiem šādām rīcībām ir jābūt uh, piemērotām un samērīgām tad tagad pastāstīšu par instrumentu, ko plānoju piedāvāt. Kādēļ ir nepieciešams pātrināt progresu uh, pretim sieviešu un vīriešu pārstāvniecībai uh, uzņēmumu, uzņēmumos? Tas ir tādēļ, tas ir pirmkārt, tas ir līdztiesības jautājums, bet atcerieties, es teicu, ka no sākuma bija ekonomiski apsvērumi, un tad tika pievienotas tiesības. Tagad mums ir ekonomiskie apsvērumi un tiesību jautājumi vienādā pozīcijā, bet ja palūkojamies uz ekonomiskajiem apsvērumiem, ir uh, ekonomisks pamatojums, eh, lai būtu vienādi pārstāvētas sievietes un vīrieši uzņēmumu valdēs. Eh, panākot šādu tiesisko instrumentu mēs gūsim redzamus makroekonomiskus rezultātus. Tas palīdzēs veicināt nodarbinātību Eiropā. Uz ko tad mēs balstām šādu pieņēmumu? Mums ir ļoti paveicies, jo mums ir vairāki pētījumi, un vēl jau vairāki pētījumi tiek veikti pašlaik. Tie nav pētījumi, ko veic NVO vai universitātes. Tie ir pētījumi, ko veikušas uzņēmumi, Vācijas banka, Suis, un tās nav tādas ļoti feministiskas organizācijas. Un visos šajos pētījumos ir viens un tas pats secinājums. Ir saikne starp lielāku sieviešu īpisvaru augstākās pozīcijās un kompānijas labākiem finanšu rezultātiem. Citiem vārdiem sakot, ja sievietes piedalās uh, augstākajā līmenī lēmumu pieņemšanā uzņēmumos, tad šie uzņēmumi parāda labākus ekonomiskos rezultātus nekā tie uzņēmumi, kur sievietes piedalās ekonomisko lēmumu pieņemšanā mazāk. Šī paša iemesla dēļ uh, priekšlikums, pie kā komisija strādā pašlaik, to nedarīs tikai komisāri, kur atbildīgi par dzimumu līdztiesību, proti es, šo, pie šis priešlikums tiks izstrādāts ar ekonomiskā portfeļa uh, komisāriem uh, Tajānī kungu, viceprezidentu Rēnu, kurš ir atbildīgs par ekonomikas jautājumiem, komisāru Banjē, kurš ir atbildīgs par iekšējo tirgu un korporatīviem likumiem, uh, un arī par nodarbinātību atbild, atbildīgais komisārs. Tātad četri vīrieši, viena sieviete. Tiesības, vienlīdzība un ekonomiskais labums. Es, zinu, es domāju, ka jūs jau zināt visus faktus un skaitļus, jūs zināt statistiku no jūsu valstīm. Eiropā vidēji 86,5% valžu locekļu Eiropās ir, Eiropā ir vīrieši, tātad sievietes pārstāv tikai 13,5%. 97% valžu vadītāju ir vīrieši un tikai 2,5% ir sievietes. Tie ir Eiropas vidējie rādītāji, bet dalību valstīs ļoti būtisks atšķirības. Tajā pašā laikā, ja tik maz sievietes piedalās valdēs, uh, ir jāatcerās, ka 60% universitāšu absolventi ir sievietes. Tas atkal ir Eiropas Savienības vidējais rādītājs. Uh, Tātad mums pastāv izglītots un talantīgs darba spēks, bet tas uh, neiziet tālāk ekonomiskajā ciklā. Un rodas jautājums, kāpēc? Mēs neesam vienīgie, kas strādā pie šī jautājuma. Arī biznesa pasaule ir piedāvājusi dažādus pētījumus. Ir arī uzņēmējdarbības uh, augstskolas, visveiksmīgākās šāda veida augstskolas Eiropā ir apvienojušas spēkus, lai uh, iesaistītu sievietes uh, šajos pētījumos, kurām ir vadības pieredze un kuras varētu uzreiz tikt iecelts uzņēmēju uzņēmumu valdē. Viņu sarakstos ir vairāk kā 8000 sieviešu, kas ir ļoti talantīgas, uh, augstu izglītotas un kvalificētas strādas sievietes pastāv, bet viņas, viņām nav iespēja, viņām netiek dota iespēja pakāpties pa karjeras kāpnēm. Un mums ir jānodrošina tas, ka šis talants tiek integrēts mūsu sistēmā un radītu pozitīvos rezultātus, par kuriem runā visi pētījumi. Tikai tad, ja mēs integrēsim vairākas sievietes uh, gan augstākajā vadības līmenī, gan darba tirgū kopumā. Tikai tādā gadījumā mēs spēsim nodrošināt augstāku konkurētspēju un vairāk darbas, darba vietas. Eiropas Savienība ir noteikusi mērķi uh, palielināt uh, nodarbinātības līmeni pieaugušiem līdz 75%, un to varēs izdarīt tikai tad, ja iesaistīsies vairākas sievietes. Mums ir nepieciešams abas lietas. Ir nepieciešams vairāk sievietes, kas iesaistās darba tirgu, un ir nepieciešams vairāk sievietes, kas atrodas vadošās pozīcijās un kas kalpotu kā paraugi. Ja runājam par augstākiem vadības līmeņiem, 2011. gada martā es aicināju uzņēmumus sarakst brīvprātīgi parakstīt šo apņemšanos iesaistīt vairākas sievietes uzņēmumu valdo, valdēs, lai viņi palielinātu sieviešu īpatsvaru līdz 30% 2015. gadā un līdz 40% līdz 2020. gadam. Kas tad ir noticis kopš 2011. gada? Jo gadu vēlāk mēs veicām analīzi un es to prezentēju arī šeit. Šī analīze tika veikta 2012. gada 5. martā. Mēs vēlējāmies redzēt, vai apņemšanās, ko korporatīvā pasaule uzņēmās, vai tā ir jau kādā veidā ietekmējusi statistiku. Mēs mēģinājām atļaut šādu pašregulējumu, bet kāds bija rezultāts? Bija izmaiņas, tas man ir jāatzīst jo 2011. gadā sieviešu skaits biržās kotēto uzņēmumu valdēs uh, palielinājās par 1,5%. Kādēļ saku tās ir izmaiņas? Jo iepriekšējos gados tas palielinājās tikai par 0,5%. Tad fakts vien ka mēs šo jautājumu pacēlām un ka pateicām, ka mēs gluži vienkārši uh, uh, nesēdēsim un neskatīsimies uz bezdarbību. Šis fakts vien jau palīdzēja ātrāk vai vismaz mazāk lēnu uh, progresu nekā iepriekšējos gados. Ko vēl mēs uh, novērojām? Mēs novērojām, ka šīs pārmaiņas no uh, 0,5% līdz 1,5% notika galvenokārt tādēļ, ka tās dalību valstis, kurām jau pastāv kvotas, tādas ir 11 dalību valstis plus Norvēģija, tās ir izvēlējušas dažādus juridiskus risinājumus, tā skaitā arī obligātās kvotas, lai stiprinātu dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs. Uh, Esmu pārliecināta, ka arī šajā telpā ir valstu parlamentu pārstāvi, piemēram, uh, no Francijas un Itālijas, kuri, kuras ir strādājuši pie tā, lai šādas kvotas tiktu ieviestas. Tika novērots, ka uh, pēc šo likumu pieņemšanas sieviešu īpatsvers uzņēmu valdēs strauji pieauga. Citās valstīs, atklāti sakot, nekas daudz nav mainījies lielākajā daļā dalību valstu, kurās nav veikuši nekādas darbības, sieviešu īpatsvars stagnē vai tas pat ir samazinājies pēdējo gadu laikā. Un, tā kā es vienmēr esmu to teikusi, tad pie šāda tempa mums būs nepieciešams vairākas desmitgades, līdz nonāksim pie kāda līdzsvera punkta, un tieši tādēļ mums ir jārīkojas tagad. Tā, tāpēc jaunais priekšlikums, pie kā strādājam, tas būs vēl viens uh, solis Eiropas darbā pretim dzimumu līdztiesībai un lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus un labus ekonomiskos apstākļus visā iekšējā tirgū. Kādēļ mēs strādājam pie šī, kad mēs strādājam pie šī priekšlikuma, mums vajadzēja vadīties pēc Eiropas Savienības tiesību aktu principiem Un viens no šādiem principiem ir subsidiaritāte un uh, samērība. Es zinu, ka tas arī ir ļoti tuvs jautājums jums kā Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Šie principi ir iekļauti. Un es varu jums sniegt sešus piemērus, kā tas ir ticis teikts. Pirmkārt, priekšlikums runā tikai par uh, uh, sievietēm uh, neizpildu direktoru valdē, tas ir 40% līdz 2020. gadam. Mēs neiejauksimies vadības lēmumos, jo tas varētu uh, būt pretrunā ar ES tiesību aktiem. Otrakārt, tiesiskajam instrumentam vajadzētu attiekties tikai uz biržās kotētajiem uzņēmumiem. Uh, mēs redzam tikai izņēmumus, ja runājam par MVU, izņemot tajos uh, gadījumos, ja tie nav uzkotēti biržē. Trešais - kvalifikācijai vajadzētu būt izšķirošajam faktoram izvēloties valdes locekļus. Ir jāizvēlās sieviete talanta dēļ, nevis tādēļ, ka viņa ir sieviete. Tas ir ļoti svarīgi. Mums nekad nevajadzētu jā, nonākt situācijā, ka mēs ieceļam sievietes augstos amatos tikai tādēļ, ka viņas ir sievietes. Sievietes ir jāieceļ augstos amatos, jo viņas ir labas un augsti kvalificētas. Tekstā ir paredzēts, ka a, mazāk pārstāvētajam dzimumam ir jādod priekšroka pie noteikuma, ka kvalifikācija ir līdzvērtīga. esmu arī piedāvājusi elastīgumu klauzulu. Ja uzņēmumā nav iespējams, piemēram, darba devējs nevar atrast mazāk pārstāvētā dzimuma pārstāvi no darbinieku vidus, tad ir elastīguma klauzulas iespējamība, kas tad ir iekļauta šajā instrumentā. Piektais elements, jeb kādai, jeb kādai, kādiem kvotu uh, noteikumiem vajadzētu būt uh, tikai pagaidu risinājumam. Mūsu mērķis nav tikai palikt pie kvotām, mūsu mērķis ir izlausties cauri stikla griestiem, un kad mēs to būsim izdarījuši, tad kvotas vairs nebūs nepieciešamas. Tātad tas ir pagaidu uh, risinājums, lai izlaustos cauri stikla griestiem, un pēc tam mums tas vairs nebūs vajadzīgs. Un sastais punkts - sankcijas, bet tā vajadzētu būt dalību valstu ziņā izvēlēties. Sankcijas, kuras jau ir noteiktas a, tiesību aktos dažās dalību valstīs, pašas dalību valstis varēs izvēlēties sankcijas, ja uzņēmumi neievēros jauno tiesību aktu. Es domāju, ka jums tas ir ļoti svarīgi, jo jūs darbojaties komitejās, nacionālajos parlamentos, jums ir svarīgi zināt šos elementus, jo šie, šos elementus drīz apspriedīs jūsu kolēģi juridisko jautājumu vai Eiropas jautājumu komitejās valstu parlamentos. Viņi to apspriedīs, analizējot subsidiaritātes principu, uh, Eiropas Savienības tiesību aktos. Likums ir uh, vērsts ļoti uz subsidiaritāti, un, un to jums vajadzēs uh, pata pateikt savos parlamentos, ja jūs zināt tiesību aktus. Eiropas Savienības tiesību aktu vispārējais princips, proti Eh, problēmas ir jārisina vismazākajā, vismazāk centralizētajā uh, iestādē, lai to darītu maksimāli efektīvi. Eiropas Savienības līmenī mums jānosaka tiesību akti tikai tad, ja dalībvalstu līmenī mērķis nav iespējams sasniegt. Un katru reizi, kad Eiropas Savienība izdod tiesību aktus dzimumu līdztiesības jomā vai uh, uzņēmumu uh, tiesību aktu jomā. Arī šeit mums ir ļoti jau gara priekšvēstāra no 69. gada par grāmatvedības standartiem, par korporatīvās pārvaldības noteikumiem, kur šī kompetence ir noteikta. Mūsu nāk jaunais priekšlikums darīs to pašu, tas tikai pastiprinās jau eh, esošos eh, pasākumus, tas stiprinās to, kas notiek nacionālajā līmenī jo nacionālā līmenī uh, vienmēr ir iespējams doties tālāk nekā noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Un iekšējā tirgus jā, dēļ tiks jā, nodrošināt vienādi apstākļi visām biežās kotētajiem uzņēmumiem, jo tie bieži vien ir uzņēmumi, kas iesaistīti pārobežu darbībās vai, vai pārobežu kontekstā. Priekšlikums vēl joprojām tiek apspriests Eiropas komisijā. Šis priekšlikums vēl nav iznācis. Un tādēļ tas, ko jums pašlaik stāstu, ir tāds plāns priekšlikumam, bet tiklīdz priekšlikums būs sagatavots, es būšu ļoti priecīgi jums to prezentēt, apspriest to ar jums. Un es arī zinu, ka es varu paļauties uz Eiropas parlamentu. Esmu pārliecināta, ka varu paļauties arī uz nacionālajiem parlamentiem, lai iekļaut, lai pieņemtu galīgos lēmumus šajā jautājumā, jo tas ir ļoti nepieciešams gan mūsu sabiedrībai, gan mūsu ekonomikai. Thank you. Uh, I will try to speak in Swedish. Uh... Mēģināšu runāt zviedru valodā. Lielas paldies komisārai Redingai. Domāju, ka jūs pavisam skaidri pastāstījāt, uh, kāds tad ir vēsturiskais fons mūsu darbībai. Jūs arī ļoti labi paskaidrojāt uh, visus svarīgākos elementus un ar savu stāšanos jūs arī pierādījāt, ka esat apņēmības pilna strādāt. Ir skaidrs, ka jūs esat arī ļoti entuziastiska šajos jautājumos. Zinu, ka jums drīz vajadzēs doties prom, tāpēc nekavējoties došu vārdu um, konferences dalībniekiem. Sākšu ar Romevas kungu. Viņš ir Eiropas parlamenta deputāts. Liels paldies jums! Liels paldies arī par jūsu iniciatīvu. Uh, Zinu, ka jūs jau zinat, ka Eiropas parlamentā jums ir sabiedrotie šajos jautājumos, un noteikti mēs sniegsim visu jums uh, vajadzīgo palīdzību. Viens vienkārši jautājums, tas ir saistīts ar uh, vienādām iespējām vai šo vienlīdzību. Mēs esam daudz runājuši par samaksas atšķirībām. Jūs to īsi pieminējāt, bet varbūt jūs atcerēsieties, ka Eiropas parlamentā pirms vairākiem mēnešiem mēs pieņēmām rezolūciju par atpakaļ iesniegto direktīvu par mm, vienlīdzīgu atalgojumu. Esam nedaudz uztraukušies, jo komisijā nesaskatām um, vēlmi rīkoties tik ātri, kā parlaments ir pieprasījis arī savā rezolūcijā. Varbūt jūs varētu mazliet paskaidrot šo jautājumu. Dosim vārdu vēl vienam jautājumu uzdevējam, un uh, Tas būs tāds kā Mīkslis došu vārdu gan Eiropas parlamenta deputātiem, gan arī dalībās parlamenta deputātiem. Vārds Laurikas kundzei no Bundestāga. Jā, protams, esmu sajūsmināta jūs uzklausīt. Bundestāgā mūsu komitejā esam ļoti bieži dzirdējuši par jūsu darbu. Jūs esat iestājusies par uh, sieviešu tiesībām un daudz strādājat vienlīdzības politikas tālāk virzīšanā. Nenoslēg, nevar jums noslēpt, ka diskusijas Vācijā ir ļoti pretrunīgas. Tieši tāpēc uzskatu mums ir vajadzīgi skaidri signāli no Briseles. Un viss ir jādara tādā augstākā Eiropas mērogā. Uh, Uzskatu, ka Eiropas Savienības nākotne ir atkarīga no tā, kā tiks atrisināti vienlīdzības jautājumi. Mums vajadzētu to skaidri noteikt arī kvotās. Domāju, ka tas ir tāds centrāls jautājums, mums vajadzētu tam pievērsties. Nākamnedēļ kopā ar komiteju viesošos atkal Briselē, un esmu pārliecināta, ka man būs arī iespēja izteikties par tādu noteiktu skaidru vienlīdzības politiku Eiropā, ko tālāk varētu pārnest arī uz dalībvalstu parlamentiem. Es ceru, ka man būs arī daudz jaunu ideju, ko varēšu nodot Bundestagam. Tas nebija jautājums, tas bija drīzāk komentārs. Paldies! Priekšsēdētāji, vai jūs vēlaties, lai es teiktu atbildu uz jautājumiem? Jā, sākšu ar Laurikas kundzes teikto. Es zinu, ka šis eh, jautājums ir ļoti pretrunīgs. Taču šeit ir runa arī par politisko vadību. Ja mēs politiķi darīsim tikai to, kas nav pretrunīgi, tad es domāju, ka pēc mums nebūs nekādas vajadzības. Mums ir jādara tas, kas ir svarīgs, vajadzīgs un bez kā nevar iztikt. Šim dokumentam esam sekojuši līdzi jau ļoti ilgu laiku. Un mēs zinām, ka Kaut gan ir tādi temati, kur nevar iztikt bez normatīvajiem aktiem. Es gribētu teikt, ka manuprāt, tiesība aktī nav mūsu mērķis. Tas ir tikai instruments, ar kuru mēs varēsim eh, saplēst šos stikla griestus. Un tas notiks automātiski. Mēs vienkārši noteiksim datumu, kad šie tiesība akti vairs nebūs spēkā. Cerot, ka tiem būs ļoti liela ietekme, un tā nāks arī drīz. Ir jāatcerās, ka sievietēm ir daudz talantu, un pavisam drīz šie talanti arī varēs sākt strādāt. Te esmu nonākusi pie atalgojuma atšķirībām. Attiecībā uz cīmumu atalgojuma atšķirībām mums ir pieņemta direktīva, tā ir datēta ar 2006. gadu. Pašlaik es analizēju to, cik tālu šī direktīva ir īstenota dažādās dalībvalstīs. Ziņojums par šo tēmu pavisam drīz tiks publiskots, tas notiks 2013. gadā. Pamatojoties uz šo ziņojumu, tad, kad mēs redzēsim konkrēti, kur ir panākts progress un kur šī progresa nav, vai kur ir tāda kā atpalicība, tad mēs arī domāsim, kā to visu koriģēt. Varbūt to varēs paveikt jau ar esošo direktīvu, varbūt būs vajadzīga jauna direktīva, vai arī esošā direktīva būs jāgroza. Bet tas nav viss. Mēs turpinām arī izpratnes veicināšanas pasākumus par vienlīdzīgu samaksu un par samaksas atšķirībām dažādos uzņēmumos. Strādājam pie mācībām, strādājam arī pie dažādiem instrumentiem, ko varētu izmantot uzņēmumi. Uh, Jūs noteikti arī zināsiet, ka komisija ir uzsākusi Eiropas vienlīdzīgas samaksas dienu. Tā notiek katru gadu. E, šogad tā notika 5. martā. Kāpēc tieši 5. martā? Tāpēc, ka līdz 5. martam sievietēm nākas strādāt bez atalgojuma, tāpēc, ka pastāv šīs milzīgās atšķirības atalgojuma ziņā un uh, viņas sāks saņemt uh, algu tikai pēc 5. marta. Nu, protams, tie ir tādi skaļi izteikumi, bet, nu, ir tā diezgan iespaidīgi redzēt, cik ilgi sievietē ir jāstrādā bez algas. Pēc 64 dienas sanāk, ka sieviete nesaņem algu, ja salīdzina ar vīriešiem. Vienreiz gadā organizējam arī uzņēmējdarbības fórumu. Tajā mēs uh, esam paredzējuši zināšanu apmaiņu Hmm, viedokļu un ideju apmaiņu starp darbiniekiem, kas strādā šajā jomā. Ir pieejami arī informatīvie materiāli. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs izdarām un tur ko aizmirstam. Mēs pie tā strādājam visu laiku, taču analīze par mūsu paveikto būs pieejama Eiropas parlamentam nākamgad. Kohs Mērins kundze lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji! Paldies arī Redingas kundzei par viņas runu un vēlreiz liels paldies arī par to, ka jūs esat tik drosmīga un neatlaidīga par to, ka esat eh, izvirzies šo priekšlikumu redzam šo milzīgo sašutuma vilni, kas tagad veļas pāri Eiropai, tad acīm redzot, jūs esat pieskārsies jūtīgai vietai. Neskatoties, ka jūsu priekšlikums mm, runā par padomēm, bet gan par valdēm, mums vajadzētu arī atcerēties, ka šis priekšlikums tika ļoti ilgi un pamatīgi gatavots. Diskusiju gaitā mēs par to bieži vien aizmirstam. Varētu šķist, ka tas ir tikai tāds kā e, spontāns e, īs uzsaukums. Uh, tika veiktas konsultācijas, jūs ļoti daudzos pasākumos Eiropā uzstājāties ar vienu un to pašu, cenšoties šo signālu paust ar vien spēcīgāk un tālāk. Es domāju, ka mums kā politiķiem ir jābūt aktīvākiem, un tik tālu nu mēs esam nonākuši. Jūs pati pieminējāt, ka reakcija bieži vien um, pēc jūsu pamudinājumiem ir tāda diezgan neliela, nepietiekama. Laurikas kundze jau norādīja, ka Vācijā šīs diskusijas ir diezgan pretrunīgas. No savas puses es domāju, ka tas tikai vēl vairāk norāda uz to, ka mums ir konsekventi jādarbojas un jāiet tālāk. Komisija bieži vien saņem vismaz 80% parlamentāriešu atbalstu. Tad vismaz 80% no parlamentāriešiem ir teikuši, ka komisijai vajadzētu uh, nāk klajā ar likumdošanas iniciatīvu. Un Ar to arī šie parlamentārieši norāda, ka viņi labprāt strādātu pie šādiem likumdošanas aktiem. Liberāļu politiskā grupa vienmēr jūs ir atbalstījusi un arī turpmāk atbalstīs. Bundestāga juridiskais dienests uzskata, ka šāds priekšlikums visnotaļ atbilst Vācijas konstitūcijai, ja ir runa par valdēm, un uh, īstenībā nekas uh, nestāv starp Vāciju un šādu priekšlikumu pieņemšanu. Mums vajadzētu strādāt pēc iespējas veicīgāk. Īstenībā ļoti žēl, ka padomē ir bijusi šāda reakcija. Šķiet, ka daļa no dalību valstīm ir aizmirsušas, uh, uz kādiem tiesiskiem pamatiem mēs strādājam. Uh, Tad tiek sūtītas šādas sašutuma pilnas vēstules. Nu, varbūt eh, tie ir tādi jauki laipni vārdi, starp kuriem var just šo sašutumu. Nu, tad priekšlikums tiek noraidīts. Parlaments kaut ko tam līdzīgu nevar akceptēt. Nu, skatīsimies, laiks rādīs, kas notiks tālāk. Lielas paldies par to, ka atgādinājāt man eh, par šiem jautājumiem. Patiešām sagatavošanās darbs bija ļoti garš pirms nokļuvām līdz šim likumam. Tirgu nedrīkst iejaukties tā vienkārši balstoties uz spontānām idejām. Ja ir kāda iejaukšanās uzņēmējdarbības vidē, tad tam ir jābūt konkrētiem iemesliem, un tam visam ir jānāk par labu sabiedrībai un ekonomikai. Tas viss ir arī pamatot jāargumentē, nedrīkst pēkšņi izķert idejas no zila gaisa. Bet pierādījumi ir uz galda. Eiropas parlaments trīs reizes ar rezolūcijām ir aicinājis komisiju rīkoties. Komisija tagad strādā pie teksta. Es domāju, ka šis teksts pavisam drīzā būs gatavs un publiskojams. Nu, un pēc tam, kā jau tas ir pierasts mūsu institūcijās, tas tiks nodots Eiropas parlamentam, kurš ir viens no likumdevējiem, un padomēji, kas ir otru no likumdevējiem. Un pēc tam koplēma procedūrā mēs vienosimies par galīgo teksta redakciju, kas kļūs par saistošu tiesību aktu. Jūs noteikti atcerēsieties šo eh, visnotaļ dīvaino vēstuli, ko saņēmām no dažiem vēstniekiem. Uh, Tajā tika pausta vēlme aicināt Eiropas komisiju atteikties no savas eh, likumdošanas in iniciatīvas. Esam saņēmuši arī citas vēstules no citām dalību valstīm, kur tiek pausts, ka šāda politika ir laba un tā ir jāvirz uz priekšu. Vēlētos nocitēt vienu vēstuli, kas, manuprāt, ir ļoti interesanta. To sūta Francijas valdība. Saturs ir pozitīvs. Mm, iniciatīva tiek atbalstīta, taču ļoti interesants ir paraksts. Šai vēstulē ir divi parakstītāji. To parakstā vienlīdzīgu iespēju ministre un to paraksta arī ekonomikas ministrs, kurš ir vīrietis. Es domāju, ka politiskā ziņā tas ir ļoti interesanti. Šis ek šis līdzsvars starp mm, vienādām iespējām no vienas puses un mm, starp ekonomisko pusi no otras puses, tas būtu noteikti jāuzlabo. Mums vajadzētu to darīt Eiropas politikas mērogā. Ir jāatcerās, ka mēs visi esam atbildīgi par šiem jautājumiem kopā. Dažkārt tās var būt sievietes, dažkārt tie var būt sievie, vīrieši, bet kopā mēs varam panākt labus rezultātus. Paldies, Redings kundze! Mēs ar Anģelīlī kundze esam ļoti gandarīti, ka jūs, Redings kundze, atradāt savā darba kārtībā, kas ļoti saspringti tomēr laiku, lai apmeklētu mūsu konferenci. Es zinu, ka jums tagad ir jāiet un jāpiedalās citās sēdēs. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka jūs tomēr pie mums ieradāties. Vēlreiz paldies par to! Esmu eh, pārliecināts, ka Eiropas parlaments vienmēr būs jūsu pusē. Då går vi vidare i Un tā, godātie kolēģi, turpināsim debates. Ir vēl pieteikšies vairāki runātāji. Nākamais runātājs manā sarakstā ir Alsānī kundze no Zviedrijas. Lūdzu, dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Diemžēl komisāri ir aizgājusi. Man bija jautājums, ko es gribēju viņai uzdot. Gribētu pateikties priekšsēdētājiem un runātājiem, ka tie deva man iespēju uzstāties šeit. Mēs zinām, ka Norvēģu pieredze ar kvotām uzņēmumu valdēs ir novedis pie tā, ka vara koncentrējas eh, atsevišķu sieviešu rokās tas neļāva iekļūt valdēs lielākam sieviešu skaitam. Nē, ir mazs sieviešu skaits, neliels sieviešu loks, kurš ir saņēmis savās rokās ļoti lielu varu. Vai mēs varam uzlabot kvotu sistēmu tādā veidā, lai šādas lietas neatkārtotos citās valstīs? Nav noslēpums, ka kvotu jautājums tiek uzskatīts par ļoti pretrunīgu arī Zviedrijā. Mēs zinām, ka mums, parlamentu deputātiem, ir ļoti skaidri saņemt signālus, ļoti skaidrs, nepārprotams signāls no Eiropas Savienības, bet mums ir jāsaņem arī kaut kāds norāds par laika grafiku, tā lai varētu pielāgoties un sagatavoties jaunai situācijai. Es pārstāvu liberālos spēkus un uh, uzskatu, ka būtu labi, ja vairāk sieviešu varētu strādāt pilnu darba laiku vienkārši darba tirgu. Protams, sievietes ir arī nodokļu maksātājas. No sievietēm iekasētie nodokļi nozīmē to, ka viņas var izteikt arī savas prasības par to, kā šie līdzekļi uh, ir jāizmanto. Vēl kāda lieta - cīņa pret diskrimināciju. Tā ir jāņem vērā. Eiropas Savienības diskriminācijas tiesība akti ir ļoti svarīgi. Ja notiek diskriminācija darba tirgu pret sievietēm, tad tas ir ļoti dārgi visiem. Tas izmaksā dārgi gan tieši, gan arī netieši. Debatēs uh, neizskanīja vēl kāds jautājums. Jautājums par uh, karjeras perspektīvām un iespējām jaunām sievietēm. Tieši jaunās sievietes būs rītdienas lēmumu pieņēmējs Šobrīd lēmumus bieži vien pieņem cilvēki, kas ir vidējā vecumā vai arī tādi ļoti jau gados. Bet mums ir jāpievērš liela uzmanība arī gados ļoti jauniem cilvēkiem, jāgatavo viņu lēmumu pieņemšanai nākotnē. Paldies! Paldies Es atvainojos jau par to iepriekš, ka tie cilvēki, kas runās tagad, nevarēs uzdot jautājumus Redings kundzei, jo viņi vienkārši aizgājas projām. Man ļoti žēl, tāpat kā jums, ka viņas nav vairs starp mums, taču runātājs mēs uzklausīsim. Tomsons kundze šķiet ir aizgājusi, tādēļ nevar viņu aicināt izteikties. Paskatīsimies, kas vēl ir palicis zālē no manas saraksta. Berkamas Tvindels kundze no Nīderlandes, lūdzu dod vārdu jums, un jau iepriekš atvainojos, ja nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Paldies! Jā, man arī ir žēl, ka Redings kundze aizgāja, jo man likās, ka šī tēma viņai ir ļoti svarīga. Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi apmainīties viedokļiem par šiem jautājumiem. Es tālāk turpināšu. bez austiņām, lai man ausīs neskanētu tulkojums nīderlandiešu valodai. Gribēju pastāstīt par to, ka Nīderlanda mēģina panākt labāku līdzsvaru starp vīriešiem un sievietēm augstās augstos amatos. Mēs gandrīz vai vienbalsīgi 2009. gadā pieņemām pagaidu tiesību aktus, kuros nosakām, ka 30% sievietēm ir jābūt dažādās valdēs, gan uzņēmumu valdēs, gan uzraudzības valdēs. Šie valsts tiesība akti pamatojas uz uh, principiem eh, izpildīt vai paskaidrot. Un tie būs spēkā līdz 2016. gada janvārim, kā pagaidu tiesību aktu. Jāsaka, ka liela daļa pārstāju palāca debatu atbalsta arī tādu ideju, ka daudzveidība uzņēmumu valdēs at, ir dalību valstu atbildībā. Pārstāvju palātas vairākums neuzskata, ka vajadzētu uzspiest kvotas Eiropas līmenī, kā obligāto sistēmu. Šķiet, ka sistēma nedarbojas un tādēļ tā būtu jāmaina, bet mēs uzskatām, ka šāda pieeja ir nepareiza. Es esmu arī no liberāļu politiskās pārna un uzskata, ka vēsture mums māca, ka domāšanas maiņa nav iespējama, ja izmaina sistēmu. Nē, domāšanu izmainīs tad, ja mainīsies cilvēki. Ir nepieciešams spiediens no apakšas uz augšu, nevis uz augšas, no augšas uz leju. Jo tieši tad, ja šīs domas nāks no apakšas, tad uh, idejas vainagosies politiskiem panākumiem. Es ceru, ka Redings kundze ņems vērā šādu viedokli no Nīderlandes parlamenta. Paldies! Es arī, tāpat kā jūs, nožēloju, ka Redings kundze nevar palikt ar mums. Man ļoti žēl, ka viņa aizgāja ātrāk nekā pulksten 4.30, kā bija paredzēts sākotnēji. Tas man bija tāds kā pārsteigums, un arī es pats nevarēju viņai uzdot jautājumus. Jāsaka, ka runātājs saraksts ir izsmelts. Un tādēļ izskatās, ka esam izskatījuši šo darba kārtības punktu divas minūtes pirms paredzētā debašu noslēguma. Un tādēļ es domāju, ka mēs varam sākt pēdējo šīs sēdes posmu secinājumi. Pirmais runātājs būšu es, pēc tam aicināšu Anģelīlī kundzi izteikt noslēgumu vārdus. Es no savas puses varu teikt, ka es dzirdēju ārkārtīgi daudz interesantu runu šajās debatēs. Esmu sev pierakstījis vairākas idejas, pierakstīju to, ka mēs diskutējām par to, ka ir ļoti svarīgi mēģināt rast līdzsvaru starp profesionālo un ģimenes dzīvi. Nu, pilnīgi pareizi. Eiropas Savienības iestādēs mums pašiem ir jāievieš tas, ko mēs sludinām citiem. Ja mēs uzskatām, ka dzimuma līdztiesība ir svarīga un dzimuma integrācija ir svarīga, tad Eiropas iestādēm pašām vajadzētu ļaut tam notikt savās struktūrās, nu, piemēram, attiecībā uz Eiropas parlamenta e, personālu, kuram vajadzētu ļaut apvienot profesionālo un ģimenes dzīvi. Mums ir jārīkojas saskaņā ar saviem vārdiem, citādi jau neviens mums neticēs. Šeit izskanēja tāds komentārs, ka dīvainā kārtā mēs runājam par to, ka ir svarīgi uzlabot bērndāru stīklu un bērnu aprūpi pirmskolas vecumā, kāpēc tas vienmēr tiek uzstīts, ka sievietē tas ir svarīgi. Jā, es arī piekrītu, ka tā ir nepareiza pieeja. Gan sievietēm, gan arī vīriešiem dzīve būs labāka, tad, ja mēs uzlabosim šos te pirmsskolas iestādījumus, silītes un bērndārs, jo tādējādi mēs ļausim sievietēm uzsākt profesionālo darbu. Pirms pusdienu pārtraukuma es teicu, ka ja ir viens ģimenes loceklis, kuram ir jāiet uh, apmaksātā darbā, tad visbiežāk tas ir tēvs. Ja nav pieejami silīts vai bērndārs pakalpojumi, tad visbiežāk sieviete paliek mājās ar bērnu. Un tādēļ ir ļoti svarīgi rūpēties par šo te pirmsskolas iestāžu esamību un kvalitāti. tas ir it kā nepareizi, bet tāda ir patreizējā realitāte. Tādas ir šīs ieprogrammētās dzimuma lomas. Domāju, ka viena no svarīgākajām reformām dzimuma līdztiesībā, kas jebkad notikusi Zviedrijā, ir un zviedru kolēģi neļaus man samelot, ir pirmskolas bērnu iestāžu skaita palielināšana. Tieši pateicoties tam, sievietes kļuva ekonomiski neatkarīgas, varēja pilnībā iesaistīties darba tirgu, būtiski atšķirīgi no iepriekšējām paudzēm. Arī vīriešiem tas mainīja dzīvi, taču vislielākās ieguvēs bija sievietes. Vairāk runātāji pieminēja to, ka vecāku atvaļinājums, ko izmanto abi vecāki, katrs daļai, ir ļoti svarīgi. Tam, kurš nekad nav bijis šajā vecāku atvaļinājumā, ir grūti saprast, pēc kā tas viss izskatās. Tad, ja katrs dod savu artavu šīm atvaļinājumam, katrs to izmanto daļai, tad viņi viens otru saprot labāk pat, e, viņiem tad ir jāsaprot, ka abi tomēr veic kaut kādu darbu. Vienam par to tiek maksāts, otram nē, bet strādā jau abi. Viens mājās un viens darbā. Es savulaik dalīju šo te e, vecāku atvaļinājumu ar sievu, un tas palīdzēja mums abiem labāk saprast, ko tas nozīmē palikt mājās ar bērnu un ko tas nozīmē iet strādāt, apmaksātu darbu. Tas palīdz veidot sabiedrību, kurā dzimumi ir līdzvērtīgi. Un pēdējais, ko gribētu pieminēt. Viens no runātājiem uzdeva jautājumu, kādēļ tik maz sieviešu iesaistās politiskajos procesos, politiskajā dzīvē. Domāju, ka tas ir tieši saistīts ar stereotīpiem. Vīrieši visbiežāk izvēlas citus vīriešus augstiem amatiem. Šī kampaņa 50-50, par kur runāja pietikainenes kundze, manuprāt, ir ļoti svarīga. Ir vairāk Eiropas parlamenta deputāti, kas to atbalsta. Mēs gribam to izvērst sadarbībā ar dalību valstu parlamentiem. Lai sasniegtu šo mērķi, ka katrā parlamentā būtu 50% deputāšu sieviešu un 50% vīriešu, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Es uzskatu, ka šī konference bija ļoti noderīga, runas bija ļoti konstruktīvas. Gribu pateikties Anģelīna Līkundzei par to, ka viņa inicijēja šo konferenci. Manuprāt, doma ir lieliska un pasākums ir izdevies. Gribu pateikties visiem darbiniekiem, kas gatavoja šo konferenci. Jūs zināt, ka praktisko darbu visbiežāk beidz nevis deputāti, bet mūsu palīgiņi ļoti daudzi citi darbinieki, bez kur ieguldījumu šāda konferences nebūtu iespējama. Gribu pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas piedalījās šajā konferencē. Paldies dalību valstu deputātiem par to, ka jūs atbraucāt pie mums un runājāt ar mums. Un visbeidzot, gribu sirsnīgi pateikties visiem tulkiem kas atrodas kabīnēs. Bez jūsu palīdzības mēs nebūtu varējuši sazināties savā starpā. Paldies visiem, kas šeit bija. Grazie, prezidente, jo sono. Paldies, Gustafsona kungs. Es jau izteikusies vairākas reizes šodien un vēlējos pateikties jums, pateikties arī visiem dalībniekiem un vēlējos uzsvērt, ka šī visticamāk būs tikai pirmā nevien sanāksme, bet arī uh, informācijas uh, un uh, pētījumu un saziņas apmaiņas piemērs. Šis ir ļoti liederīgs veids, kā mēs varam apmainīties ar informāciju, ar paraugu praksi un strādāt kopā. Tātad vēlreiz liels paldies! Es arī atvainojos, ka man ir jāsteidzas prom, jo arī es vēl joprojām mēģinu uh, veiksmīgi risināt, atrast savas ģimenes un profesionālas dzīves saskaņošanu, man jānoķer lidojums atpakaļ mājās. Paldies!